Dear colleagues, we will start. Dārgie kolēģi, sāksim šodienas sanāksmi. As uh, many of our fellow. Kā daudzi mūsu kolēģi NV komiteja atrodas šobrīd ASV lielajā delegācijā. Tā skaitā mūsu priekšsarētāja Lavijas kungu. Es viņu aizvietošu šodien. Un tas, acīm redzot, ir arī iemesls, kāpēc eh, pietrūkst vairāk mūsu brīnišķīgo kolēģu šodien. Pirmais punkts ir darbkārtības pieņemšana šīs dienas sanāksmē. Ja iebildumu nav, tad eh, darbkārtības projekts tiek pieņemts bez grozījumiem. Neredz, ka kāds iebilstu, līdz ar to darbkārtība ir pieņemta. Otrais punkts - priekšsarētāja paziņojumi. Pirmkārt par mūsu nākamo sanāksmi komiteju. Nākamā NV sanāksme būs 26. martā. Tā notiks tikai rīta daļā. 26. martā pēcpusdienā mums nebūs sanāksme. Tā ir atcelta. Tāpat būs arī kopīga sanāksme ar Agrī komiteju par klonēšanas dosjē, kas šobrīd ir mums visiem ļoti aktuāls jautājums. Klonēšanas eh, dosjē kontekstā NV un Agri komitejas eh, sadarbojas Eiropas parlamenta reglamenta 55. punkta kontekstā. Nākamā kopīgā sanāksme, kur tiks apspriests eh, ziņojuma projekts notiks ceturtdien, 16. aprīlī no 11. līdz 12.30. Tātad 16. aprīlī no 11. līdz 12.30 kopīgā sanāksme ar Agrī komiteju. Tālāk. Mutiskā tulkošana šodienas sanāksmē ir pieejama 22 valodās, izņemot igauņu un īru valodu. Kā parasti, dokumenti ir pieejami elektroniski, izmantojot e-meeting, un mūsu sanāksme tiek arī pārraidīta tiešraidē internetā. Tad trešais punkts - ziņojums par īstāžu sarunām. mums ir sarunas par grozījumiem degvielas kvalitātes direktīvā un atjaunojamo energo resursu direktīvā. Pirmajā trilogu sanāksmē, kas notika otrdien, 10. martā Strasbūrā, delegācijas no parlamenta padomas un komisijas apmainījās ar viedokļiem par savām nostājām, koncentrējoties uz galvenajiem politiskajiem jautājumiem, piemēram, iluku faktoru, sūtnīca efektu gāzu emisiju, uzskaitīšana un ziņošana, pirmās paudzes biodegvielu ieguldījums atjaunama energoresursu mērķu sasniegšanā un mērķu nospraušana e, enerģijai, kas tiek iegūst no biodegvielām transporta jozumā e, transporta nozarē. Un e, viss iestādes uzsvēra to, ka ir jā, jāpaliek atvērtiem sarunām, īpaši ņemot vērā otrās, otrās eh, lasījuma eh, termiņus. Otrais trilogs ir paredzēts otrdien 24. martā. Ejam tālāk. Mūsu nākamais darbkārtības punkts. Runa ir par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, paziņošanu un verifikāciju. Un grozījuma izdarīšana regulā 525 2013. Padomes pirmā lasījuma eh, nostāja eh, atbilst eh, vienošanos, kur panākām trilogā referents, iesaka pieņemt to bez turpmākiem grozījumiem plānotais laika grafiks balsojums NV komitejā notiks 26. martā. Balsojums plenārsēdē tiek e, plānots aprīļa otrajā e, sanāksmē. Nākamais jautājums um, direktīvu samazināt vieglās plasmas iepirkumu maisiņu patēriņu. Līdzīga situācija, re, referenci iesaka komitejai pieņemt nostāju bez eh, gro, turpmākiem grozījumiem. Laika grafiks ir eh, tāds, ka balsojums ir paredzēts 31. martā komitejā un plenārsēdē atkal aprīļa otrajā sesijā. Jā, nav nekādas piezīmes, ejam tālāk. Nākamais punkts ir numur 6. Veterinārās zāles. Vispirms došu vārdu komisijas pārstāvim lai informētu mūsu komiteju par komisijas nostāju. Andrzejs Jānis Rīs no komisijas. Lūdzu, vārds jums. Uh, thank you, Chair. Good morning. Paldies, priekšsarētāji. Labrīt. Vēlos prezentēt uh, šodien priekšlikumu regulai par eh, veterinārām zālēm. Varam pāriet prezentācijā pie nākamā slaida. Še, vēsture šajā jomā ir kopš 65. gada īpaši nozīmīgi, tātad 50 gadi šogad ir pagājuši tiesību aktiem Un eh, tas te, tie tiek izstrādāt ņemot vērā vajadzības veterinārajā sektorā. Noteikumi ir eh, šai jomā atkarīga no cilvēkiem paredzētām zāļu jomas. Un šī ir pirmā reize, kad noteikumi veterināriem zālēm noteikumi tiek izstrādāti īpaši paturot prātā e, veterinārā sektora vajadzības. Un šie noteikumi tiek iestrādāti likumdošanā, kas ir svarīgi. Paskatoties vēsturiski uz šiem tiesību aktiem, mēs redzam laika grafiku, kā tas ticis ir izstrādāts, sākām sagatavošanu šim priekšlikumam 2009. gadā Tagad e, komisija paziņoja par ceļa kārtas izstrādi šajā jomā. Tam sekoja ziņojums, kas tika pabeigts 2011. gadā, pēc tam sabiedriskā apspriešana internetā 2011. gadā. 2011. gadā arī tikšanās ar iesaistītēm pusēm, tad jau īpaši konsultācijas 2012. gadā, ietekmes novērtējuma padomē konsultācijas 2013. gadā un e, normatīvais priekšlikums 2014. gadā. Kā jūs redzat, konsultācijas ir notikušas, e, kuras organizēja komisija, un komisija pieņēma priekšlikumu 2014. E, gada 10. septembrī. Tālāk juridiskās konstrukcijas Tātad eh, tiesība akts, eh, kādu mēs ierosinām, ir regula. Tādējādi mēs varētu eh, nonākt pie harmonizētas īstenošanas. Tātad tiek aizstāts vec, aizstāt vecie noteikumi veterinārā zālē, un tas viss tiek apvienots vienā tiesību aktā. Šobrīd noteikumi ir regulās C728-2004. Un tagad eh, tas eh, būs daudz skaidrāk. Mēs vēlamies, lai eh, pamattiesība aktam būtu arī īstenošanas un deleģētie akti. Tad problēmas. Šeit ir definēts divas galvenās problēmas. Pietrūkst apstiprinātu zāļu veterinārajā jomā, vienkārši nav pieejams. Un otra būtiskā problēma ir antimikrobu rezistence. Ir vispārējais autorizēto apstiprinātu veterināro zāļu trūkums Eiropas Savienībā. It īpaši mazāk izplatītām sugām un retākiem pielietojumiem. Tas ir ļoti svarīgi kas ir izplatītāks un mazāk izplatītāks sugas. Zinātniskā komiteja ir definējusi izplatītākās sugas balstoties uz eh, dzīvnieku populācijas datiem. Eh, līdz ar to eh, aitas, lielopi, suņi, kaķi tiek uzskatīti par izplatītākiem, pārējie par mazāk izplatītākajiem. Uh, Tādējādi tiek nošķirti vairāk un mazāk izplatītās sugas. Un ietekmes novērtējums balstās uz sabiedrības veselības situāciju, kas varētu atstāt negatīvu ekonomisko ietekmi un sekām lauksaimniecībām. Pašreizējais tiesiskais ietvars eh, nav radījis nelabvēlīgu situāciju, bet nav arī veicinājis uh, inovāciju šajā jomā, un administratīvais sloks ir pārāk augsts. Tagad esmu nonācis pie šīs regulas mērķiem. Pirmais mērķis ir palielināt veterināro zāļu pieejamību, otrkārt samazināt administratīvo slogu, treškārt veicināt konkurētspēju un inovāciju, ceturtkārt uzlabot iekšējā tirgus darbību un visbeidzot uh, risināt sabiedrības veselības riskus saistībā ar antimikrobu rezistenci. Šie mērķi jāsasniedz eh, nodrošinot aizsardzību sabiedrības veselībai, dzīvnieku veselībai, eh, pārtiks drošumam un vidas aizsardzību. Galveniem mērķiem ir nepieciešama Eh, atbilstošu likumdošanu, ņemot vērā veterinārās jomas eh, specifisko situāciju. Un tad eh, pārskatīšanas mērķi ir tātad pirmkārt jau palielināt veterināro zāļu pieejamību. Tātad šeit ir divi piemēri, kas minēt slaidā. Pirmkārt, visu veidu veterinārās zāles būtu uh, iespējams saņemt Eiropas Savienības e, mārketinga, jeb tirgu laišanas atļauju, izmantojot centralizētu procedūru. Mēs e, aicinām nozari izstrādāt produkciju tīpaši mazāk izplatītām sugām. Un e, tādējādi tiktu arī dot elastīgāk iespēju izmantot šīs zāles, īpaši elastīva šāda izmantošana, piemēram, bitēm tātad palielināt šo veterināru zāļu pieejamību. Šeit mēs cenšamies līdzsvarot eh, konkurenci un inovāciju, lai eh, gan ģeneriskās zāles, gan oriģinālās eh, būtu pietiekami pieejamas. Tam, protams, jābūt samērīgam ar investīciju apjomu. Tāpat arī virzītājs spēks investīcijām, it īpaši maziem tirgiem, mazākumu, mazāk izplatītām sugām, jo ilgāk ir vajadzīgs, lai atpelnītu investīcijas, jo lielāk risks paliek investoriem. Mēs koncentrējamies uz eh, zāļu paplašināšanu, uz plašākām sugām. Desmit dienu ir standarts, 14 gadi ir paplašinājums, 4, 4 gadu paplašinājums mazāk izplatītām sugām. Labāk būs izskaidrot to šajā slaidā pašreizējā situācija. Eh, bites un zivis, maksimāla aizsardzība 13 gadi. Papildinājums ir otrā eh, kategorija, ir pārtiks produktu ražošo, ražojošās sugas. Šeit ir 10 gadi plus maksimums 3 gadi. Atšķirība ir tāda, ka 5 gadu laikā tas ir tas iespēju loks Eh, tad piecu gadu laikā pēc eh, sākotnējās tirgu laišanas atļaujas saņemšanas. Nākamais slaids. Šeit ir parādīts, eh, kā ir aizsardzības dati. Šobrīd inovācija atmaksāsies maksimums 18 gadi, kas ir bitēm, ir automātiski jau no sākuma, citām sugām ir kombinācija ar dažādām opcijām kas atkarīgs no tā, par kuru sugu ir runa. Bet arī šeit iespēja ir atšķirīga jaunajā priekšlikumā. Tie trīs gadi pirms datu aizsardzības perioda beigām. Tātad investoru un attīstītāji var labāk plānot to visu. Citi jautājumi, kas saistīti ar veterināro zāļu pieejamības palielināšanu. lai eh, izveidotu biznesam stabilu juridisko vidi, mēs eh, vēlamies eh, precizēt regulas darbības jomu, kas iekļaut jaunu veidu zāles, tas kaut tā saucamās jaunās terapijas. Tātad nesen ir izstrādāts jaunas terapijas, piemēram, gēnu terapija, asins terapija, ir nepieciešams eh, veikt grozījums, jo šies, šī jaunās metodas kļūs aizvien plašāk izmantojams. Tāpat jaunas definīcijas, tam, piemēram, antimikrobu rezistence, klīniskie pētījumi un ierobežotie tirgi. Piemēram, klīnisko pētījumu veikšana, eh, kur nepieciešams harmonizēt procedūras eh, Eiropas Savienībā. Tāpat esam ierosinājuši integrēt procedūras, izveidojot Eiropas Savienības datu bāzi visām veterinārajām zālēm, kas ir apstiprināts Eiropas Savienībā. Vēl viens svarīgs mērķis šeit regulam ir administratīvā sloga mazināšana. Šajā slaidā parādīts, kāds ir šis administratīvais sloks. Tas ir aprēķināts 538 miljoniem eiro gadā veterinārai jomai, 13% no nozares ikgadējā apgrozījuma. Citos, eh, citās nozarēs ir aptuveni 2%. Pirmkārt, iepakojums un marķējums rada šo slogu. Tas mēs redzam, ka tas ir 184 miljonus eiro gadā veido pēc izmaiņām tirgus atļaujām um, pieteikties uz jaunu tirgus atļauju, tad tās izmaksas ir arī ievērojams. Lai mazinātu šo administratīvo slogu gan uzņēmumiem, gan atbildīgajiem iestādēm, priekšlikumā ir iekļaut vairāk vienkāršošanas elementi, kas neapdraudēs zāļu drošumu. Pirmkārt, tirgu laišanas atļaujas, e, tad, kad tās tiks piešķirtas, būs spēkā neierobežot laiku. Šobrīd tās ir spēkā tikai 5 gadus. Otrakārt, mēs ierosinām vienkāršot noteikumus par iepakojumu un marķēšanu. Mēs vienkārši mainām šo informāciju starp to, kas ir uz iepakojumu un iekšā uz informatīvās lapas. Tātad nevisam ir jāatrodas uz iepakojumu. Un arī ierosinām vienkāršot eh, noteikumus farmakoviģilancei. Tās tiek uzskatīt šobrīd pašreizējā sistēmā par neproporcionālām, nesamērīgām katru pieteikumu tirgu laišanas atļauju saņemšanai ir jāiesniedz šie e, dati. E, priekšlikumā tiek ierosināts uz risku balstīta pieeja un periodisku e, drošības datu ziņojumu iesniegšanu. Tātad būs elektroniskā ziņošanas atskaitīšanās sistēma kas apvienots ar detektēšanas sistēmas īstenošanu, kas būs efektīvāk par periodisku ziņošanu. Vienotā ziņošanas procesā kompetentās iestādes nacionāla līmenī kopīgi ar Eiropas Savienības iestādēm varēs uzraudzīt e, apkopotos datus un e, negatīvos notikumus Līdz ar to būs jauna farmakoviģilances sistēma, kas daudz labāk varēs apkopot datus, standartizēt tos un izvērtēt visus farmakoviģilances datus e, jau Eiropas Savienībā. Tādējādi tiks mazināts sloks pār 47,2 e, miljoniem eiro gadā, tāpat laikā saglabājot aizsardzību sabiedrības veselībai un dzīvnieku veselībai, tāpat arī vides aizsardzību nodrošinot. Un nu, tagad es paskaidrošu, kādā veidā mēs plānojam uzlabot eh, iekšējā tirgus darbību. Saskaņā ar datiem, kur mēs ievācām gatavojot šo priekšlikumu, šobrīd eh, pastāv atšķirība mazumtirdzniecības cenās veterināriem zālēm starp dalību valstīm, eh, kas veido vairāk kā 30% no cenas. Lai uzlabotu Eiropas Savienības iekšējā tirgus darbību, priekšlikums iekļauj vairākus pasākumus. Pirmkārt, E, būs atļauja, kas e, tiktu sniegta mazumtirgotājiem nacionālā līmenī un spēkā visā Eiropas Savienībā. Līdz ar to varēs arī internetā tirgot visā Eiropas Savienībā. Un lietotāji varēs atpazīt e, legālus apstiprinātus internetu tirgotājus kas palīdzēs nodrošināt piekļuvi veterināram zālēm. Otrakārt, mēs ierosinam, ka recepšu medikamenti būtu atzīti visā Eiropas Savienībā, kā tas līdzīgi ir ar recepšu atzīšanu cilvēkiem domātām zālēm. Mēs izvirzījām minimālās prasības šādām receptēm. Uh, Tāpat arī ierosinām harmonizēt līdzīgas produktus visā Eiropas Savienībā attiecībā uz mērķa auditoriju dzīvnieku sugām. Un noslēgumā ar vienu no svarīgākajām normām šajā regulā - antimikrobu rezistences pasākumu. Šobrīd pašreizējā eh, direktīvā netiek likumdošanā nodalīta antimikrobu un cita veida veterinārās zāles mēs ierosinām īpašas prasības veterināram antimikrobu zālēm. Un tā ir uz zinātnu balstīta pieeja. Ir virkne not, normu, kas vērst tieši uz antimikrobu rezistences pasākumu īstenošanu. Šeit tikai piemēri daži. Būs iespējams rezervēt uh, atsevišķu antimikrobu Uh, zāles tikai cilvēku izmantošanai. Dalību valstīm pienākums ievākt datu, uh, datus uh, par šā, šādu zāļu pārdošanu un izmantošanu. Visas šādas zāles pēc definīcijas ir jābūt kā, rece, kā recepšu zālēm. Un atbildīgās iestādes varēs atteikt tirgu laišanas atļaujas veterinārajām zālēm, ja kāda no Eh, antimikrobu zālēm tiek eh, atzīta par eh, augšanas veicinātāju. Tāda bija man prezentācija, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies par šo ļoti detalizēto aprakstu un komisijas pozīciju. Tagad uzklausīsim mūsu referentu Grostets kundzi lūdzu. Jums vārds. Paldies priekšstādātāji. Es arī gribētu pateikties komisijai par šo izcilo prezentāciju ar daudz faktiem, ļoti detalizētu par regulas pārskatīšanu. Es domāju, ka komisijas priekšlikums principā iet pareizajā virzienā. Ir jāparedz iespēja ķerties pie galvenajām identificētajām prioritātēm, kas ir veterināro zāļu pieejamība, tā tad trūkst šīs pieejamības runājot īpaši par inovācijām un šī sektora konkrētas stiprināšanu, tāpat arī administratīvās nastas mazināšana tika minēta, vienotais tirgus arī tika minēts un uh, cīņa, uh, šie pretmigrobu līdzekļi uh, rezistence, tātad galvenās prioritātes. Mani galvenie komentāri ķeršos uzreiz pie pretmikrobu līdzekļiem, šī antibiotika rezistence, jo man tas šķiet ļoti svarīgs jautājums. Komisija jau to minēja, ir 12 jaunas nos, normas, uh, Mm, kas ir paredzēts, lai risinātu šo ļoti smago problēmu. Bet es domāju, ka mēs varētu iet tālāk zināmos aspektos. Tā piemēram, es gribētu definēt terapeitisko pielietojumu, metaliku un profilaktisko pielietošanu un aizliegt profilaktisko antibiotiku lietošanu, kas nozīmē, ka nedrīkst preventīvās nolūkos antibiotikas lietot. Es domāju, ka pilnīgi noteikti būtu jāpieturās pie šādas nostādnes. Tāpat gribētu precizēt šajā uh, savā ziņojumā nosacījumus, uh, kādos veterinārās uh, veselības profesionāļi drīkst uh, izrakstīt un atļaut antibiotiku lietošanu. Uh, zinām, ka ir ļoti atšķirīgas prakses dalību valstīs, tāpēc jāizsaka tādus priekšlikumus, kas varētu būt pieņemami un kurus pieņemtu visas dalību valstis. Un tāpēc es negribētu eh, nodalīt eh, šo jautājumu, kā daži ierosina, jo tas radītu praktiskas eh, grūtības, bet es domāju, ka nepieciešams precizēt 107. pantā jēdzienu dzīvnieks, ko ārstē veterinārā ārsts Tātad eh, veterinārārs drīkst pārdot eh, zāles tikai tiem eh, dzīvniekiem, kas tiek ārstēti, aprūpēti, tātad pēc diagnostikas, pēc klīniskās izmeklēšanas tiek noteikts, ka šis dzīvnieks ir slims, bet katrā ziņā es domāju, ka šeit būtu nepieciešams precizējums. Komisija grib arī izstrādāt kritisko antibiotiku uh, sarakstu, kas ir rezervēts tikai cilvēku lietošanai. Man tas šķiet interesants priekšlikums, to es atbalstu. Ja šis eh, saraksts balstās uz eh, pamatotiem zinātniskiem datiem, un Eiropas eh, zāļu aģentūra ir nākus lejā ar ieteikumu, es domāju, ka to vajadzētu arī ievērot. Un visbeidzot tāds pretrunu punkts, ko es te saskatu uzskatu, ka uh, internetā antibiotika tirgošana man šķiet diezgan bīstam parādība. Jā, tas ir praktiski. Bet tādā gadījumā zūd jebkāda kontrola attiecībā uz antibiotiku lietošanu, šo antibiotiku kvalitāti. Es domāju, ka šāda internetā uh, tirgošana veterināriem uh, medikamentiem rada ļoti reāli lielu risku sabiedrības veselībai, un tāpēc es domāju, ka to vajadzētu aizliegt. Tā, tad tas ir tāds būtisks uh, pretrunu punkts uh, manā un komisijas uh, nostājā, un būtu interesanti to diskutēt tālāk parlamentā, un es gribētu gūt savu kolēģi atbalstu šajā jautājumā. Tālāk, ja es ieros pie inovācijām un pētniecības, veterināro zāļu tirgus ir relatīvi mazs tirgus. Tas ir ļoti fragmentēts, sadalīts, nozari jau to ir norādījusi, nav bijušas stimuli inovācijām, lai tiktu laisti tirgu jauni produkti. Ir eh, svarīgi veicināt inovācijas un nepieciešami tāpēc stimulējoši pasākumi. Komisija jau to dara zināmā mērā, bet man ir tāda sajūta, ka jāiet tālāk, jābūt ambiciozākiem, ja mēs tik tiešām gribam dot tādu reālu grūdienu inovācijām šajā virzienā. Un Es tāpēc gribētu, zināmā mērā, pagarināt šo datu aizsardzības periodu, ko ierosina Eiropas komisija. Tātad attiecībā uz šo aizsardzību neiedziļināšos te detaļās. 18 gadi, 14 gadu vietā varētu būt labs risinājums. Teiksim, varbūt divus plus vēl divus gadus visām būtiskākajām sugām Es domāju, ka tas varētu būt labs uh, risinājums. Tāpat runājot par aizliegumu attiecībā uz dzīvniekiem, kas uh, nonāk uh, pārtiks ķēdē, ir nogaidīšanas periodi, kas ir atbilstoši, bet šādā gadījumā zūd šo normu nozīmīgums. Komisija ir starp citu atzinusi, ka varbūt te pastāv kļūda šai pēdējā punktā, ko es minēju, un es domāju, ka manā ziņojumā vajadzētu ienest uh, attiecīgi korekcijas farmakovigilants jautājums. Uh, komisija pareizi ierosina mazināt administrīvo slogu, tas ir ļoti būtiski, uh, jo procedūra ir ļoti smaga, ir nepieciešams. Tātad veidot farmakovigilants sistēmu, kas balstās uz risku identificēšanu. Es atbalstu šo pieeju, bet uzskatu, ka mēs nevaram kaut kādas te kompromisas eh, rast attiecībā uz eh, sabiedrības veselību. Tā tad ir jāmazina šis administratīvais eh, sloks, bet nedrīkst mazināt drošību, ko ietver šī farmakovigilants sistēma. Tāpēc domāju, ka ir nepieciešams atkal nodrošināt tomēr šo līdzsvaru balstoties no vienas puses uz uh, riska un ieguvuma izvērtējumu, regulāru izvērtējumu un produkta izmantošanas sākumā, un pēc tam ir jā veic eh, riska tālāk izvērtēšana. Un te es domāju, ka. Jā, komisijas priekšlikumā prezentācijā jau tika sniegta informācija par šo jauno farmakovigilants sistēmu, bet es domāju, ka būtu labi, ja komisija te varētu precizēt. Tālāk par uh, tirdzniecības atļauju iegūšanu. Tas viss kļūs, ir ļoti sarežģīti joprojām. Es gribētu uh, lai mēs virzītos uz uh, tādu centrālu vienotu apstiprinājumu, pēc iespējas uh, vairāk vajadzētu tiekties uz šādu risinājumu, bet uh, veterināro zāļu tirgus nav cilvēku lietošanai paredzēto zāļu tirgus, pastāv ļoti lielas tādas atšķirības un decentralizēta procedūra, nu, nezinu, atkar, atkal šeit mums nepieciešams meklēt, rast Uh, tādu pozīciju, nostāju, kas varbūt nav ideāla, nu tāda, kā mēs to vēlētos, bet uh, kas neapšaubām varētu ņemt vērā, uh, nu, galvenās nostājas. Tā tad vajadzētu pēc iespējas vienkāršot procedūras un nodrošināt tad vieglāku piekļūšai sistēmai. Tālāk par vīdes aizsardzību. Jā, protams, ietekmes izvērtējumi uz vīdi ir ļoti noderīgi. Uh, komisija jau ir izstrādājusi komisijas vadlīnijas attiecībā uz to. Es domāju, ka būtu bīstami spērt soļus tālāk, jo, nu, ir tāda interesanta sistēma, kas m, nosaka, ka monogrāfija ir obligāta. Tā tad ir jāveic ietekmes izvērtējums nevis konkrētam produktam, bet molekulārai vielai. Tā tad ir jāveic šie pētījumi, tie, protams, ir ļoti dārgi nozarei. Katrā ziņā šāda pieeja liktu nozarei, tā teikt, eh, apvienoties un kopīgi strādāt šajā jomā, un es domāju, ka tas būtu tāds pozitīvs risinājums, un tādā veidā mēs varētu mazināt tādas lielas pārmērīgas izmaksas. Tāpat laikā es zinu, ka eh, šī monogrāfija varētu būt diezgan grūti izvērsama praksē, uh, Tāpēc es gribētu dzirdēt, ko komisija par to domā. Man vēl ir daudz citu detaļu un punktu, par ko vajadzētu runāt, jo komisijas priekšlikums un prezentācija šodien bija tāds ļoti detalizēts, bet es vairāk neizvērsīšos. Es domāju, ka ir svarīgi arī uzklausīt ēnu referentus, viņu nostājas šajā jautājumā. Es izgaismoju tās galvenās prioritātes un es ar prieku uzklausīšu kolēģi. Lielas paldies! Merci, madame. Uh, now we go. Paldies, Krastet kundzei. Tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Gribētu uzsvērt, ka mums ir uh, laika ierobežojums, tāpēc uh, ēnu referenti lūdzu uh, izdariet tādu kopsavilkumu, teiksim, un iekļaujieties piecās minūtēs maksimums, ja iespējams. Sāksim ar uh, sociāldemokrātu uh, grupas ēnu referentu un es esku kungu. Paldies priekšstādātājiem! Jauns likumdošanas eh, priekšlikums veterinārā zāļu jomā ir eh, skaidrs solis virzienā uz vienotu tirgu, lai varētu paplašināt arī mm, centralizētas apstiprināšanas procedūras eh, izmantošanu, lai būtu kopot, kopīga datu bāze, lai tiktu apstiprināts veterinārās zāles vienotā veidā Eiropas Savienībā. Ehm, zāļu aprakstu harmonizācija, tāpat zāļu klasificēšana un atsaukšanas periodi. Tas varētu dot uh, labas alternatīvas tām kompānijām, uh, kurām nav uh, iespējas pieteikties uz šādu centralizētu tirzniecības atļauju, vai arī tad, ja produkti paredzētu ļoti ierobežotam geogrāfiskam tirgum. Tā ir pozitīva parādība, ka komisija ierosina tādu vienotu procedūru klīnisko izmēģinājumu veikšanai. Tas līdz šim vēl nebija harmonizēts. Komisija eh, nosaka 60 dienu periodu eh, klīnisko pētījumu apstiprināšanai. Tas bija absolūti nepieciešams, lai nodrošinātu attīstības plānus eh, produktiem, lai tie netiktu kavēti, ka tiek gaidīts šis klīnisko izmēģinājumu apstiprinājums. Tomēr, kas man satrauc, tā ir praktiskā ietekme. Ja tiek uh, Eh, atcelt iespēja izņemt produktus, ja tas iekļaujas klīniskos izmēģinājumos. Tas notie, nozīmē, ka lielākā gadījumā, lielākā vairumā gadījumā dzīvnieki, kas ir iesaistīti klīniskajos eh, pētījumos, kuri saņem ārstēšanu ar šiem produktiem, nevar nonākt eh, patēriņa, gaļas patēriņa ķēdē, pat ja risks ir novērtēts. Tas noteikti būs ļoti spēcīgs negatīvs stimuls jauna medicīnas produktu izstrādāšana Eiropas Savienībā, Tāpat runājot arī par pretmikrobu līdzekļu izstrādi. Pozitīvi vērtēja komisijas priekšlikumus par iepakošanu un marķēšanu, definējot uh, obligātas uh, vienkāršotas informācijas uzrādīšanas prasības Eiropas Savienības līmenī, sniedzot atbilstošu informāciju lietotājiem uh, kopā ar tādas skaidras salasāmības un izprotamības nosacījumiem. Pārmērīgas iepakošanas marķēšanas prasības ir tikušas identificētas kā viens no galveniem šķēršļiem veterināro zāļu pieejamībai un izmantojamībai. Tomēr uzskatu, ka būtu nepieciešams ļaut uzņēmumiem pievienot nepieciešamu informāciju drošības apsvērumu pēc uz iepakojuma, bet tālāk nepaplašinot marķēšanas prasības kā tādas. Šādus papildus datus vajadzētu aģentūrai ļoti cieši uzraudzīt, vai arī nacionālajām iestādēm tas būtu jādara pieteikuma vai tirgulēšanas atļaujas piešķiršanas laikā. Maķēšanas prasības attiecībā uz atpakaļ eh, nododamām zālēm, tad dalību valstīm ir dažādas prasības šam, šim konkrētajam mehānismam tātad drošības un vidas apsvērumu pēc, es domāju, ka būtu labi, ja notiktu harmonizēta šīs atpakaļ pieņemšanas schēmas dalību valstīs, bet eh, tam nevajadzētu būt eh, iekļautam šajā veterināro zāļu priekšlikumā. Priekšlikumā nav atrunāts galvenās prioritātes, kas eh, pastāv, piemēram, lai nodrošinātu atbilstošu vides aizsardzību no veterinārajām zālēm. Nav nepieciešams atkal izvērtēt jau esošo produktu plašo klāstu, bet vajadzētu konsolidēt esošos datus par ietekmi uz vidi un šo aktīvo farmaceitisko vielu ietekmi, kuras, kā jau ir zināms, kas rada uh, risku. Mums jau ir daži piemēri Eiropas Savienības uh, tiesību aktos datu kopīgai izmantošanai, ko arī varētu piemērot uh, veterināro zāļu produktiem, Šāda sistēma, manuprāt, būtu labs solis uz priekšu sabiedrības veselības jomā un arī vides aizsardzības nolūkos. Tāpat vajadzētu detalizētāk izskaidrot šajā priekšlikumā eh, vides risku novērtējumu ģenēriskiem produktiem, lai nodrošinātu to, ka nav tādas nevajadzīgas un dārgas pētījuma atkārtošanās bez tāda reāla guvuma un reāls riska samazināšanas. Es atbalstu uh, zāļu aprakstu harmonizācijas ideju, bet tas, kā tas tiek harmonizēts, tātad arī to pret produktu klasēm, grupām, tas man šķiet problemātiski no praktiskā un ētiskā viedokļa. Domāju, ka vajadzētu apsvērt kādu citu sistēmu veterināro zāļu izmantošana eh, sugām vai indikācijām ārpus eh, šīs tirdzniecības atļaujas, kā tas ir pašreizējā priekšlikumā, tam vajadzētu veicināt eh, cilvēkiem paredzēto zāļu izmantošanu. Un atkal te jādomā par pretmikrobu līdzekļu rezistenci, it īpaši runājot par ģeneriskām zālēm, kas ir tādās pieejamākās cenās. Tas viss atkal nāk par ļaunu veterinārām zālēm, kas jau ir turgu, tirgu un negatīvi ietekmē arī jaunu antibiotiku grupu izstrādi veterinārajā tirgū. Tas tāpat liks eh, milzīgu spiedienu attiecībā uz veterinārā ārstiem izvēlēties, kādas zāles eh, izrakstīt. Runājot par veco kaskādas sistēmu, arī tā ir kritizējama, tāpēc tāda hibrīda sistēma eh, veterināro produktu izmantošanai būtu nepieciešama. Par eh, interneta tirzniecību veterinārām zālēm. Eh, šī sistēma ir diezgan tāda rigīda, stingra, bet man liekas, ka pašreizajā priekšlikumā nav pietiekama pasākuma, lai nodrošinātu kontrolas vidi šādiem izplatīšanas kanāliem internetā, it īpaši, ja mēs runājam par pretmikrobu līdzekļu tirdzniecību. Tālāk datu vākšana par tirdzniecību un uh, pretmikrobu veterināro zāļu izmantošanu. Tā varētu tikt kavēta pašreizajā priekšlikuma ietvaros par veterināro zāļu tirgošanu uh, internetā. Kopumā šim priekšlikumam vajadzētu uh, dot uh, stimulus attīstībai, veterināro zāļu lietošanai Eiropas Savienībā un ņemot vērā veterinārās medicīnas tirgus specifiskos īpašības, vajadzētu tālāk apsvērt tehnisko datu aizsardzību jaunai, jauniem produktiem to izstrādē, teiksim, jaunām varbūt sugām vai jauniem pielietojumiem. Es pozitīvi vērtēju uzlabojumus farmakovigilants sistēmā, atbilstoši jaunajam priekšlikumam um, tā ir labāk pieskaņot attiecīgiem resursiem un uh, riskiem, kādi ir uh, raksturīgi šāda veida produktiem. Paldies! Thank you, Mr. Tanasesku, and now... Paldies, Tanasesku kungs, un tagad EKE e grupas ēnu referencija e e kungs. Paldies priekšsēdētājiem! Es ar lielu interesi sakoju tam, kā tiek mēģināts kodificēt dažādas jautājumas vienā tiesību aktā attiecībā uz, med, uz veterinārijām zālēm. Saku lielu paldies komisijai. Es saprotu, ka prokume, projekts pagaidām ir sākotnējā fāzē un ir nepieciešama arī tālāk paskaidrojumi, nevien tikai sīki grozījumi un labojumi. Pirmkārt, runājam par drošību, jo dokumenta mērķis ir uzlabot drošības un drošuma apsērums gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Šajā tekstā ir zināmas normas, kuras ievieš zemāka līmeņa prasības dažādiem uzņēmumiem. Mm, var vērot, ka ir būtiski samazinātas ziņošanas prasības, Tāpat arī ir vājināti, vājināts normas par tirgus atļaujām, tirgus autorizācijām, un es nedomāju, ka te ir pastiprināti noteik noteikumi, tie ir pavaināti. Un vēl kāda ļoti svarīga lieta - komisija ir norādījusi, ka veterinārās zāles ir relatīvi dārgas, un komisija norādījusi, ka šīm cenām vajadzētu samazināties jaunās regulas uh, ietekme. Bet tas, ko lasam šeit par inovācijām, rada bažas. Inovācijas jau vienmēr ir, lai arī sarežģītas, bet tās ir ļoti svarīgas uh, arī, piemēram, antibiotiku ražošanā. Bet komisija turpina atkārtot vienu un to pašu, proti, ka mums ir aizvien garāki datu aizsardzības periodi bet lūdzu atcerieties, ka zāļu cenas ir tieši saistītas ar to, kas notiek um, ģenerisko zāļu tirgu. Es domāju, ka šeit ieplānotie pasākumi nenovedīs pie cenu samazin samazināšanās. Varbūt ir citi veidi, kā varam veicināt inovācijas. Vai mēs tiešām varam uh, domā tikai vienīgi par patentu tiesībām un līdzīgiem risinājumiem, bet varbūt būtu īstais laiks tagad meklēt jaunus un novatorisks risinājums. Lasot šo priekšlikuma projektu, šķiet, ka veterināro zāļu jomā, tātad, ja domā par to izplatīšanu un tādu zāles, tādām zālēm, kuras tiks izmantotas tikai dzīvniekiem, es gan neesmu uh, dzīvnieku eksperts un es to. Bet uh, parasti tas ir veterinārārsts. Uh, tas var nozīmēt dažādas lietas dažādās dalību valstīs, bet šis. Um, apzīmējums ir diezgan riskants. Ja mēs ieviešam šādu a, apzīmējumu eksperts vai speciālists, bet ja netiek skaidri norādīts, ka tas ir ārsts. Mums ir jādomā par dzīvnieku veselību un ir diezgan riskanti, ja pavaram šādas iespējas nu, un ja piešķiram ja, pilnvaras speciālistiem. Man nav īsti skaidrs, ko nozīmē šis jēdziens speciālists. Mums ir daudz jautājumu, ir pieļauju, pieļau, ka tiks iesniegt daudz labojumu un grozījumu priekšlikumu laika gaitā, bet gribētu tagad izcelt um, dažus elementus, kas rada man pažas pēc sākotnējās izlasīšanas. Viens no nu, 104. pants, trešais apakšpunkts. Tajā varam lasīt, ka, ka lasīts Um, nelielu zāļu daudzumu. Par ko tad ir runa? Kas ir neliels daudzums, vai tās ir 5 tonnas vai daži miligrami? Uh, ko tas īsti nozīmē? Tālāk mēs runājam par saglabāšanas periodiem. Tiek ierosināts trīs gadu periods, tātad, kura ka tiek saglabāta dokumentācija, un dokumentācijas saglabāšana ir ļoti svarīga. Tas ļauj reaģēt gadījumos, ja tiek konstatēti kādi blakus efekti vai ja tiek konstatēta ietekme uz cilvēku veselību. Tādēļ es domāju, ka trīs gadu periods šajā gadījumā nav pietiekams. Vēl kāda lieta, kas rada man bažas, ir internetu. Tas, protams, ir ļoti in, uh, liederīgs instruments, ir piedāvājumi veterinārās zāles tiešsaistē internetā, tas viss ir ļoti jauka, bet kā paliek ar uzraudzību un kontroli? Ir ārkārtīgi grūti izkontrolēt šādu pārdošanas kanālu. To nevar darīt pietiekami efektīvi, lai garantētu dzīvnieku un cilvēku veselību. Vēl kāds jautājums, kuru vajadzētu detalizēti izskaidrot, ir uh, recepte. Kāda veida informācija būtu iekļaujama zāļu receptē? Priekšlikumā lasām par to, ka ir jāsamazina birokrātija, un tas nozīmē, ka sniedzams mazāk informācijas. Vai tu mēs runājam par tādu standartizētu Eiropas Savienības recepte, vai arī tā tiks kodificēta un tiks izveidots kādas recepšu formas dalību valstīm? Tie tad arī būtu komentāri no manas puses, provizoriski tavas komentāri. Es domāju, ka tas ir labs pamats tālākām pārdomām, un tad rezumēšu un teikšu, ka man patīk ideja par to, ka visas šīs svarīgās normas pat veterinārijām zālēm tiek iekļautas vienā uh, priekšlikumā. Mēs jau zinām, ka nekoordinēta zāļu izmantošana um, dzīvniekiem dažādās fermās, ka tas var radīt negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību, kas mums ir arī svarīgi gan cilvēku veselību, gan sadarības veselību. Paldies! Priekšstādātājs, aicinu jūs būt um, pieklājīgiem pret saviem komitejas biedriem, biedriem un pieturēties pie piecu minūšu uh, runāšanas limita. Un tagad došu vārdu ALDE grupas referentēm, ēnreferentēm, Pālsens kundzēm. Paldies priekšsēdētāji, saku paldies arī komisijai par priekšlikumu sagatavošanu. Jo parlamentā ir gan um, vidas komiteja, gan arī lauksaimniecības komiteja, un abas šīs komitejas 2011. un 2012. gadā pieprasīja šie priekšlikuma sagatavošanas, jo divas trešdaļas no visām antibiotikām tiek izmantots arī uh, dzīvniekiem. Es piepri, piekrītu tam, ko teica Kostēts kundze, ka par plašo izmantošanu. Es domāju, ka pašlaik pieejamās definīcijas nav pietiekami precīzas, un mums noteikti ir jāpārskata izmantotās definīcijas un formulējumi, jo pašlaik tie ir ļoti plaši un neskaidri. Ir skaidrs, ka ir nepieciešami izmaiņas, bet es nesaprotu, kādēļ ir četri eh, sarežģīti un ļoti atšķirīgi jauni zāļu apstiprināšanas veidi. Uh, Mums ir darba grupa zāļu jomā un koordinācijas grupa un citas struktūras, kādēļ mēs izveidojam un nosakam vairākas paralēlas birokrātiskas sistēmas. Es domāju, ka mums vajadzētu vienu koncentrētu apstiprināšanas sistēmu, Un tāpat arī uzskatu, ka ir nepieciešama nacionāla līmeņa apstiprināšana, lai jauni un nelieli uzņēmumi arī varētu uh, saņemt apstiprinājumus un uh, darboties šajā situācijā. Lai mēs varētu mazināt birokrātiju, mums ir, um, tad, lai panāktu patiesu birokrātijas samazināšanos, mums vēl jāiegulda daudz darba. Viens no būtiskākajiem aspektiem, ja domājam par dzīvnieku un arī sabiedrības veselības nākotni, ir rezistence pret antibiotikam, tāda ant antimikrobiālā rezistence. Manuprāt, mēs gan nepareizi izmantojam šos divus termiņus, jo mēs varam runāt par rezistenci pret antibiotikām vispārīgi Kastets kundzē ir taisnība. Um, sakot, ka nevajadzētu ļaut lietot antibiotikas pirms savu skaidri noteikta diagnoze. Vajadzētu aizliegt profilaktisku antibiotiku izmantošanu. Un ja nu antibiotikas beigās tiek izmantotas, tad tas būtu jādara gadījumos, kad ir notikusi precīza diagnoze. Es domāju, ka mums ir jāsadarbojas un mums ir jābūt vispārējiem viedoklim šajā jomā. Ja runājam par jebkādu produktu pārdošanu internetā, es domāju, ka šāda praksa ir diezgan apšaubāma. Un ir vēl kāda lieta, ko es īsti nesaprotu. Un te ir vērojams liels atšķirības starp dalību valstīm. Kādēļ uh, ir speciālisti, ārsti, kuri ir specializējušies cilvēku ārstēšanā, viņiem ir viņu kompetences, prasmes, viņu profesija, bet uh, kāds, kurš praktizē veterinārās medicīnas jomā, uh, veterinārārstam faktiski ir tāds pats akadēmiskais status. Viņam ir ļoti augsts kompetenci līmenis, bet šķiet, ka viņi savu iztiku pelna pārdodot zāles. Tā ir diezgan dīvaina situācija. Tas arī faktiski ir vienīgais veids, kā veterinārs varētu uh, nopelnīt sev iztiku, kādēļ viņam tas būtu jādara, faktiski darbojoties kā uh, pārdevējiem. Tam es nepiekrītu, par to mums ir jārunā un jāmeklē risinājumi. Paldies! Paldies, Pālsens kundze! Paldies arī, ka iekļāvāties laika limitā un tagad Kilenens kundze goja grupas ēnu referentu lūdzu. Esittelys. Jā, paldies eh, komisijai par eh, priekšlikumu, tā prezentēšanu. Izējas punktam visos gadījumos vienmēr vajadzētu būt eh, profilaktiskiem pasākumiem, lai mēs vispār nenonāktu tik tālu, ka ir jālieto zāles. Diemžēl tas nevienmēr ir iespējams. Vēlos pieminēt svarīgākās lietas. Antimikroba rezistence ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, un liela daļa no ierosinātā priekšlikuma attiecas uz atsevišķām zālēm un atsevišķu zāļu regulējumu. Un uh, varbūt mums vajadzētu arī regulējums antimikrobu zālēm kā tādām un uh, atsevišķu uh, aktīvo vielu grupu lietošanu nevis uh, konkrētam zāļu nosaukumiem. Ja runa ir par zāļu pielietošanu citiem mērķiem, nekā tas ir paredzēts, tā sauktais off-label lietošana, šajā sadaļā lietošana un eh, tās uh, aplēses ir saistīts ar eh, pašu veterināra ārsta kompetenci. Un jāklasificē tas būtu pēc tā, cik droši eh, šāds lietojums ir atsevišķām sugām. Un šeit es vēlētos, lai komisija to ņemtu vērā un sniegtu atbildi, kāpēc eh, šāds uh, jautā, kāpēc tas nav tā darīts, kāpēc nav sadalīts eh, šāds eh, drošums lietošanas pēc eh, atsevišķām sugām, cik tas droši ir konkrētām sugām. Kā ir tālāk situācija ar akvakultūru? Kas kāda regulējums šobrīd veido tikai kā papildus slogu. Mēs taču mēģinām eh, mazināt administratīvo slogu, bet izskatās, ka tas pieaug. Tālāk jautājums. Kādā veidā komisija plāno, kā var notikt eh, veterinārā ārstu kontrole, nodrošinātu godīgu mm, mm, komerc praksu saistībā ar veterināro zāļu pārdošanu? jo, manuprāt, ir pietiekami skaidrs, ka ir nepieciešams šādas kontrols. Kas attiecas uz e, veterināru zāļu tirzniecību, es uzskatu, ka tas ir pozitīvi, ka veterināri ārsti var tiešā veidā pārdot dzīvnieku turētājiem veterinārās zāles. Pat, kas attiec uz šādu tiesību ierobežošanu, tad jāsaka, ka e, to vajadzētu ierobežot tādā veidā, ka veterinārā ārsts var pārdot zāles tikai tad, ja viņš eh, arī pats ārstē šos dzīvniekus, un respektīvi tas apliecinātu, ka viņš saprot, ko viņš dara. Un tas būtu arī veids, kā kontrolēt viņu. Vēl par administratīvo slogu. Palīgi līdzekļu izmantošana, papildvielu izmantošana eh, veterinārajās zālēs, eh, arī tur ir vajadzīga īpaša atļauja. Arī tas rada papildus administratīvo slogu saistībā ar juridiskajām prasībām. Jautājums, kāpēc, eh, kāpēc komisija to tā ir ierosinājusi? Kas, runa, kas ir runa par veterināro zāļu importu? Tur es uzskatu, ka legālām veterinārām zālēm nevajadzētu tikt izmantotām citiem, līdz, citiem pielietojumiem, piemēram, cilvēkiem, lai šāda veida ļaunprātīga izmantošana nevarētu tikt turpināta. Thank you very much. And now the... Lielas paldies, un tagad zaļo grupas ēna referents Hoislinkungs. Lībe kolēģi. Godātie kolēģi, kolēģis, man jāsaka, kas mums mazliet vīlēs pēc komisijas prezentācijas, jo šeit būtu bijusi iespēja kārtīgi risināt problēmu, kas ir veterinārām zālēm milzīgo antibiotika ļaunprātīgu izmantošanu bet tā vietā komisija liek uzsvaru uz lielāku konkurenci, eh, lielāku inovāciju. Nu, tas viss arī, protams, var būt, bet gal galā jābūt arī reducēšanas plānam antibiotika izmantošanai. Bet par to komisijas dokumentā nav ne vārda. Vairākas lietas ir atkārtot jāuzsver. Mūsu Eiropas Savienībā arī saskaņā ar komisijas pašu statistiku ir 25 tūkstoši nāvas gadījumu antibiotika rezistences rezultātā, un tur ir saikne arī ar veterinārām zālēm un antibiotika. Vācijā 600 e, tonu antibiotika cilvēku medicīnā tiek izmantot un 13 tonnas veterinārajā medicīnā. Uh, Va, tāpat nav arī risināts jautājums par metafilaksi un eh, antibiotika izmantošanā. Eh, komisija ir norādījusi, ka profilaktiskai izmantošanai eh, nevajadzētu notikt, bet tā jau ir aizliegta. Tomēr mums ir darīšana ar milzīgu apjomu ļaunprātīgu izmantošanu un vēl milzīgi arī profilaktisko izmantošanu. Arī Eh, Metafilakse, eh, ja viens dzīvnieks eh, ir slims, saulī, teiksim, tad var ārstēt visus dzīvniekus bez atsevišķas diagnozes viņiem. Tāpat arī šeit jāuzsver, ka veterinārā ārsta loma daudzos punktos ir arī kritiski jāvērtē. Veterinārā ārsti tomēr pelna ar veterināru zāļu pārdošanu. Un tāpēc galu galā viņi ir ieinteresēti pārdot un attiecīgi vairāk nopelnīt. Šeit jādomā arī par to, kā to visu ierobežot. Esmu arī nedaudz vīlies par to, ka nav pietiekams uzsvars uz antibiotiku ietekmi uz vidi un veterināro zāļu ietekmi, zāļu ietekmi uz vidi. Gruntsūdeņos eh, tas tiek jau konstatēts, un tas tikai, manuprāt, ir kā eh, aizberga redzamā daļa, kas prasītu būtiskāks pārbaudas. Un eh, es domāju, visi runātāji arī skaidri pateica, nē, tirzniecībai internetā. Nu, tas nevar būt ja mēs vēlamies eh, stingrāk kontrolēt pielietošanu, kā mēs varam atļaut interneta eh, tirdzniecību. Tas ir absolūti nepareizais ceļš. Tāpat arī nepareizi ir eh, sacīt, ka mēs izsniedzam veterināram zālēm neierobežotas atļaujas, un tā nevar būt. Mūsu izpratne katru dienu pieaug, un tāpat laikā mēs pēkšņi piešķiram atļaujas uz neierobežot laiku, jo savādāk mēs nonāksim aizvien lielākās grūtībās. Tāpat rezerves antibiotika. Komisija pareizi norādīja, ka uh, ir jāierobežo ja rezerves e, antibiotika izmantošanu veterinārajā medicīnijā, bet tas ir nepietiekami. Viņiem vispār, rezerves antibiotikām vispār nav vietas veterinārajā zālē. Tā ir pēdējās uh, pēdējais līdzeklis cīņā pret antibiotiku rezistenci un veterināra medicīnā tam nav vietas. Tur būtu nepieciešams ļoti stingri ierobežojumi. Kāpēc tie nav iekļauti? Šeit eh, mums ir daudz darba vēl priekšā, un es domāju, ka arī e, par mērķiem jārunā, nav runa par ātrāku, vieglāku darbu un birokrātijas mazināšanu, bet ir stingrāk jākontrolē visu šī joma, veterināru zāļu, it īpaši antibiotika izmantošana, tā ir jāierobežo un tādam ir jābūt galvenajam mērķim šeit. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Un tagad vispēcot RTD e grupas Pedičīnī kungsē. Paldies, priekšsēdētāji. Che ho leggendo questo, questa bozza preliminare. Pirmais. Iespējas, kas man radās, izlasot priekšlikumu projektu, bija šāds. Mēs šeit apskatām tirgu, kas vēl nav pilnībā izpētīts un nav arī pilnībā attīstījies šādu veidu zālēm. Un šķiet, ka Šis priekšlikums mēģina tirgu atvērt un uzlabot tirgu iekļūšanas iespējas. Mēs uzskatām, ka galvenajam mērķim vajadzētu būt cilvēku un dzīvnieku veselības pasargāšanu. Un tad mums ir jāmaina pieeja tā ir jāpadara koncentrētāk un fokusētāk. Šis priekšlikums darbojas zāļu sektora labā, tiek paredzēts tirgus ar ļoti maz ierobežojumiem, un tas rada risku un apdraudējumu dzīvnieku veselībai un tā, attiecīgi arī cilvēku veselībai. Es piekrītu, piekrītu zaļo grupas ēnu referentam. Vai tiešām tiks uzlabot zāļu pieejamība, kur ir šie dati, kas uh, pierāda, ka mm, pieejamība tiks uzlabota, vai tad mēs runājam par uz tirgu balstītu pieeju, vai um, tiešām to varam apliecināt. Manuprāt, ir, būti, mums ir būtiski jautājumi par šāda veida apkalpojumiem. Tāpat arī mums ir jautājumi par zāļu uh, profilaktisku preventīvu izmantošanu un piekrītam arī Polsens kundzei. Kādos gadījumos mēs izvēlamies preventīvo pieeju? Manuprāt, te rodas riski uh, veselībai, arī cilvēku veselībai. Runājot par zāļu autorizāciju. Pašreiz pieejamā, pašreiz piedāvātais risinājums tāds ir neatgrieznisks, vai mēs varētu atsaukt kādu zāles, ja vēlāk tiek konstatētas kādas problēmas. Ja runājam par mm, tādu zāļu izmantošanu, kāda nav paredzēta receptē vai zāļu aprakstā, uh, Uh, un bieži vien šādos gadījumos tiek izmantots lielākas zāļu devas nekā paredzēts. Ierunājam par ģeneriskajām zālēm. Vai ir uh, iespējama brīva to pārdošana? Manuprāt, tas um, nav obligāti sliktākais risinājums. Uh, referente jau teica, ka mums vajadzētu ieviest tātad tirgus atļauju molekulārajai vielai, nevis konkrētajam zāļu zīmolam. Es piekrītu, ka mums ir jāveicina inovācijas. Jūs jau zināt, ka cilvēku mm, zāļu sektorā mēs runājam par būtiskiem uzlabojumiem. Runājam tad par mums ir jāizvērtē un jāmēģina uh, novērst tādu spekulatīvu izmeklējumu, spekulatīvu pētījumu. Mums ir jāmazina farmaceitiskās nozares uh, savas varas pārmērīga izmantošana. Mums jādomā par uh, sabiedrības veselību, dzīvnieku veselību un ir jāizmantos patentu balstīta pieeja. Un man rodas jautājumi, kas tiek darīts, lai novērstu jau pašreiz pastāvšos kropļojumus veselības sektorā. Paldies! Paldies par šinīku, kungs, saka priekšsēdētājs, un tagad arī pārējiem komitejas locekļiem ir iespēja sniegt ieguldījumu diskusijā. Pašlaik ir pieteikušies seši runātāji. Vai kāds vēlas pieteikties runāt, lūdzu dariet to tagad, ja nē, tad runātāju sarakstu slēgšu. Sāksim ar Līzes kungu, lūdzu. Paldies priekšsarētāji, paldies komisijai, visiem, kas strādā pie šī priekšlikuma. Vēlos pateikties vēlreiz bijušajam komisāram Tonio Borgam, kurš nāca klajā ar šo priekšlikumu. Tas bija toreiz, kad eh, komisija prezentēja šo priekšlikumu. Tas bija, tā bija tāpat eh, diena, kad komisija, respektīvi Žans Klauds Junkers prezentēja jauno komisijas sastāvu. Līdz ar to tas palika eh, tādā, nu, tā kā ēnā. Lai gan šis ir ļoti svarīgs priekšlikums arī saistībā ar to, ko mēs sagaidām no padomas, tad veselības jomā šis ir svarīgākais priešlikums. Paldies Francoāzai Grostetei par viņas darbu pie šī priekšlikuma. Viņa ir īstenojusi vairākus ļoti vajadzīgus uzlabojumus. Komisijas priešlikums ir labs pamats, bet Grostets kundze ir taisnība, mums tur vēl ir jāstrādā. Es pamatā atbalstu mērķi nodrošināt labāku iekšējo tirgu arī veterinārajām zālēm, un tur man uzreiz ir pirmais jautājums Eiropas komisijai. Mēs pamatoti runājam ļoti daudz par antibiotikām, bet es no komisijas labprāt dzirdētu par to, kādas ir citas svarīgas zāles dzīvniekiem, kas tiek skatīts šajā priekšlikumā. Un kur šīs bažas, kas e, ir saistīts ar antibiotikām, neparādās. Tas būtu pirmais jautājums komisijai. Un e, tālāk par arī par antibiotika rezistenci pareizi Hoisling kungs sacīja, mums ir milzīgas problēmas e, saskaņā ar ECDC e apvērsumiem. Katru gadu 25 tūkstoši mirst antibiotika rezistences rezultātā, jo um, ārstēšanas metodas vairs nav efektīvas. Iespējams, faktiskie skaitļi ir augstāk vēl. Francos Grostet un Federlei kungs no Agri lauksaimniecības komitejas, respektīvi, un es Eh, organizējām eh, semināru, un tur bija vēl augstāk dati, bet jāatzīst, ka šie 25 tūkstoši mirušie, protams, ka nav miruši tikai un vienīgi veterināro zāļu ļaunprātīgas izmantošanas rezultātā. Tas vienkārši ir saistīts ar to, ka mēs eh, bezatbildīgi rīkojamies cilvēku zāļu jomā, bet ir pētījums, kas parāda, ka 90% Eh, no vistām saņem antibiotikas. Pareiķināsim, šeit mēs esam mazliet virs simts cilvēkiem. Es pēdējo 30, 35 uh, dienu laikā 90% no mums būtu lietojuši antibiotikas, un tad jāsaka, ka tas būtu kaut kas noteikti ir greizi šeit. Uh, un komisijai 12 pasākumu labākai eh, antibiotika lietošanas kontrolai. Visus šos pasākumus es atbalstu. Un piekrīt arī eh, Grostets kundzei, ka ir nepieciešams labāk definēt šīs lietas rezerves antibiotikas man rada bažas. Ir atsevišķi antibiotikas, kas ir cilvēkiem nepieciešams kā pēdējais līdzeklis, un veterinārā medicīnā to lietošana stingri ierobežo. Komisija to vēlas darīt ar deleģēto tiesību aktu, bet es šobrīd uzskatu, ka mums tas ir precīzi jāatrunā. Nozare un lauksaniecība jau protestē, un varbūt pamatoti no viņu, viedu, no viņu skatu punkta. Uh, bet tas ir tik politisks jautājums, ka es vēlos tomēr precīzāk zināt, par kurām antibiotikām iet runa, kas tiks aizliegtas veterinārajā medicīnā vai kuras tiks ierobežots un kā. Ja mēs varētu koplēmumā sagatavot sarakstu, nezinu, vai tas izdosies, bet es vēlētos zināt konkrēti, ko komisija ir ieplānojusi. Un noslēgumā divi jautājumi vēl komisijai, Līsas kungam. Pirmkārt, Mēs paralēli diskutējām Agri komitejā un Linskundu šeit Envī eh, par eh, zālēm eh, dzīvnieku pārtikā, dzīvnieku barībā. Un mēs jautājām par to, kāpēc mums vispār kaut kas tāds ir vajadzīgs vai ir tas medicīniski pamatoti, ka antibiotikas tiek pievienotas dzīvnieku barībai vai dzeršanas, eh, dzeršanai paredzētam ūdenim. Un tad rodas jautājums, kāpēc, kāpēc nevar, teiksim, ūdenim pievienot dzeršanai, kāpēc mums ir nepieciešami uh, pievienot barībai. Nu, varbūt es vienkārši kaut ko neizprotu. Pēdējais jautājums ja bez tām problēmām, kas mums ir veterinārijā medicīnā, um, mums ir problēmas ar uh, viltus līdzekļiem. Un uh, kāpēc mēs nevarētu ko līdzīgi arī cilvēku medicīnā darīt? Grostets eh, kundze norādīja uz 114. un 168. pāntu, kur var arī uh, Eh, īstenot arī cilvēkmedicīnā šos ierobežojumus. Un lauksainieks saka, kāpēc mums ir jādokumentē visu līdz pēdējam. Nu, tur ir taisnība, bet arī cilvēku medicīnā ir labāk jāuzrauga situācija. 114. un 168. pāns ir paredzēts ne tikai veterinārajai medicīnai, bet arī parastai medicīnai cilvēkiem domātai. Par to mums vajadzētu padomāt. Mēs šeit vakarā svinēsim 50 gadus eh, Eiropas eh, zāļu politikai, un eh, jārunā ir par antibiotika rezistenci cilvēku medicīnā, un pie tā mums kopā arī jāstrādā. Paldies! Thank you, Mr. Līze. I would like to... Paldies Līzes kungam. Aicināšu ierobežot savus izteikumus trim minūtēm. Nākamais. Kaldamos kundze. Orā. Paldies, es izteikšos eh, ļoti īsi. Vēlos runāt par antibiotika rezistenci. Marija Paulsena jau pieminēja ka veterināri ārsti galvenokārt pelna iztiku, e, izrakstot recepšu medikamentus e, veterinārām zālēm. Kaut arī parasti e, cilvēku medicīnā ārsti pelna savādāk tomēr ar ārstēšanu, konsultācijām. Un tagad mēs esam Dānijā ieviesuši uh, šādu aizliegumu 96. gadā. Un pēkšņi antibiotiku izmantošana lauksainiecībā samazinājās par 40%. Protams, ka tur ir plašāks konteksts. Ja ir finanšu stimuli izrakstīt zāles, tad, protams, cilvēkiem ir liels vilinājums to darīt. Es nedomāju, ka mums vajadzētu graut eh, veterinārā ārstu iespējas pelnīt eh, un iztikt, eh, bet mums ir jādomā arī par citām metodēm. Mēs runājam par dzīvnieku labturību, par cilvēku labklājību un veselību. Mums jābūt ir piesardzīgākiem savā pieejā. Paldies! Paldies! Šajers Bieriks kundze tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Man ir daži jautājumi. Veterināro zāļu izmantošana var izraisīt antibiotika rezistenci, un līdz ar to šo e, antibiotika lietošana cilvēkiem var būt neefektīva. Komisija tagad aktīvi iestājās par to, e, lai antibiotikas izņemtu no veterināro zāļu saraksta, vai tas attiektos uz visām veterinārajām zālēm, visām antibiotikām e, dzīvniekiem? Kā jūs to plānojat īstenot un kā ir ar homeopātiskiem līdzekļiem? Un kā ir ar parasto zāļu eh, papildinājumiem, papildvielām? Tas Nīderlandē ļoti svarīgi ir. Eh, komisija sacīja, ka antibiotika nepareiza izmantošana nav atļauta. Uh, Ko tas īsti nozīmē? Tas šeit nav definēts. Un Nīderlandē mēs jau gadiem ilgi ar lauksaimniekiem ministrijās sadarbojamies. Mums ir jārunā par šo jautājumu, mums ir jāapmainās ar informāciju, un Nīderlanda savā prezidentūrā arī liks uzsvaru šo jautājumu mums ir nepieciešams pietiekams līdzsvars šajā jomā. Ne tikai veseli cilvēki, bet arī veseli dzīvnieki mums ir vajadzīgi. Paldies! Riva Zīkundze tālāk. Paldies, priekšstādātāji! Es gribēju dot tādu signālu komisijai un norādīt, ka vienkāršošana nenozīmē deregulāciju. Jo, kad mēs runājam par pieejamību, tad ko tas nozīmē? Trūkst medikamentu, vajag tos vairāk ražot, lai ārstētu dzīvniekus. Tātad pieejamība, tas nozīmē piekļuve uh, Eh, medikamentiem dzīvniekiem par cenu eh, pieņemamu un lai veterinārārsts tos eh, varētu izmantot. Runājot par klīniskiem pētījumiem, ir nepieciešama caurskatāmība. Mēs runājam par farmakovigilants vienkāršošanu, bet ko tas atkal nozīmē? Paskatieties, kas notiek bieži vien. Tiek laši audzēti, piemēram. Šiem lašiem ir tā sauktās upes, kuras, kuras var principā iznīcināt šo dzīvi. Un ir farmācijas produkti, kas ir aizliegt izmantot cilvēkiem, bet tos lieto šīs slimības ārstēšanai. Tā tad kāda ir šie pētījumi par šo starp ietekmi starp cilvēkiem un dzīvnieku veselību? Piemēram, zirgiem dod pretiekaisuma zāles. Un tad saka, varbūt, ka nevajadzētu ēst šo dzīvnieku gaļu, jo tas var ietekmēt cilvēku veselību. Tad, kad uh, ir runāts par farmakoloģiju dzīvnieku ziņā, tad mēs, principā, nulles uh, stāvoklī. Mēs runājam par vienkāršošanu, bet ir jāpastiprina farmako vigilants tālāk. Inovācijas. Uh, ir patenti, kas bloķē un kas uh, nodrošina monopolu situāciju farmācijas laboratorijām. Uh, Mūsu kolēģis jau norādīja, varbūt ir jādomā par kādu citu sistēmu, par kādu publisku, privātu partneru sadarbību, lai varētu nodrošināt šīs inovācijas medikamentu jomā, bet nodrošināt arī pieejamību šiem medikamentiem, ne tikai caur patentiem. Tālāk, pārdošanas nosacījumi. Uz Dānijas kolēģis jau runāja par šo dalīšanu. Kā jūs gan iedomājaties, lai veterinārā ārsts varētu diagnosticēt un pats arī nodrošināt dot zāles? Pastāv interešu konflikts. Un, eh, labi, es te neapšaubu sistēmu, bet, eh, teiksim, eh, ir kāds veterinārārsts, kas nedos šīs antibiotikas profilaks gadījumam, bet cits dos. Tā kā ir pilnībā jādala šīs divas funkcijas. Un piekrīt arī Grostets kundzei. Nevar no vienas puses teikt, ka mēs samazinām antibiotiku lietošanu un nodrošināt šo antibiotiku tirzniecību internetā. Tas ir pilnīgs absurds jo tādā gadījumā cilvēki vienkārši pasūtīs internetā šīs zāles. Tālāk, eh, pretmikrobu eh, rezistence, milzīgs debats šajā jautājumā. Līdzes kungs eh, jau teica, jā, tas nav tik ļoti saistīts ar lopaudzēšanu, bet visi pētījumi pasaulē parāda, ka antibiotikas tiek konstatētas vistas gaļā, trušu gaļā un tā tālāk, tāpēc, ka intensīvi tiek izmantots antibiotikas. Un rodas baktērijas, kas ir rezidents pret uh, šiem līdzekļiem uh, dzīvniekos. Un runājot par inovācijām, ir fagoterapija, ir uh, tātad uh, jāveido vīrusi, kas varētu apkarot šādus rezistentus, rezistents baktērijas. Jūs runājat arī par aktīvās vielas analīzi. Jūs atceraties, Um, skandāls saistībā ar zivīm. Mēs uh, redzējām, ka notika liels izmaiņas uh, ekosistēmās ārstējot dzīves, ir nepieciešams uh, veikt ietekmes uz vidi izvērtēšanu, ir jāizvērtē šīs aktīvās vielas un papildus vielas, kas tur tiek pievienotas. Tātad mums ir jāstiprina šī ietekmes vērtējuma. Paldies! Florence kungs nākošais. Jā, ich wollte mich. Jā, es vēlējos īsti nemaz ne, nerunāt par šo jautājumu, bet es dzirdēju dažus izteikumus, ka man matceļs stāvs. Es kā lauksaimnieks e, un 28 gadus darbojies ar e, daudzām četrkāju cūkām, e, ka antibiotikas būtu tikai un vienīgi bīstams, bet pakļau, paklausoties dažas runas, man ir izbrīns, ka jūs nesaprotat saikni. Ja šobrīd Vācijā par 2,99 eiro centiem nopērkat veselu vistu, tad lūdzu paskaidrojiet man, kā tas var rasties, kā šāda situācija var rasties. Pirms 40 gadiem sāku lauksaimniecībā uz 100 cūkām, un pēc 28 gadiem 1000 eh, cūkām bija pabeidz šo darbību. Man tas bija vajadzīgs, lai pelnītu iztikt ģimenei, jo pēdējo 30 gadu laikā cenas nepārtraukti kritās. Ieņēmumi bija pēc iespējams uh, mazāk. Uh, mans dēls, ja viņš turpinātu šo darbu, ko viņš paldies Dievam nedara, viņam vajadzētu 4000 uh, eh, cūku, lai varētu uzturēt ģimeni ar diviem bērniem. Protams, ka tie, mēs tiekam laukā lauksaimnieki piespiesti nodarboties ar masu produkciju. Paklausieties, ko Nīderlandes kolēģi saka par tiešām attiecībām ar bankām, jo viņi ir milzīgos parādos, tas skaitā arī vācieši. Tāpēc es arī piesardzīgāk ieteiktu diskutēt par šiem jautājumiem, vai mums nav jānonāk pie taisnīgas cenas. Es nezinu, kā to definēt. Kas attiecas uz antibiotiku reducēšanu, es pilnībā atbalstu visu, ko Francoāza un e, Pīters Līza sacīja. Bet pateikt uzreiz visu aizliegsim, nu tas ir pārāk vienkārši. Daudz lielāku uzmanību ir jāpievērš tam, kāpēc mums ir jāizmanto šis antibiotiks. Un ja jums ir gadā ir 5000 cūkas, tad jums katru nedēļu vajag 100 jaunas cūkas no piecām dažādām vietām, un tā, tur arī sākas šīs slimības. Tās nāk no atšķirīgām saimēm, sadzīts vienā stālī, tur arī e, slimības ceļo, un tāpēc tad Pēteram līdzam nebūs jājautā, kāpēc barībā tas tiek pie, pieaugt zāles, tāpēc, ka infekcija ir klāt nepārtraukti. Uh, Jā, par izglītību. Es zinu, ka lauksaimnieki nebūs apmierināti, bet ja viņi neievēros labturības noteikums un ka tik tiešām šie dzīvnieki nāk no vienas vietas, tāpēc tam jau bakteriāli nevarēs tikt ar to visu galā. Tātad uztur, turēšanas sistēma, izglītība, atbilstoši zāles un lauksaimniekiem eh, arī domāt par eh, barību, kas tiek dotu. Vai tiešām tur viss ir kārtībā, es to stiprai apšaubu. Paldies! Mūsu pēdējais runātājs Sanies kungs. Thank you very much, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Gribētu uzdot divus jautājumus, un adresāts, acīm redzot, ir komisijas pārstāvis, kam to grib uzdot. Pirmkārt, par Uh, lobarību ar uh, pievienotiem medikamentiem. Uh, kā jūs zinat, šī komiteja šobrīd strādā pie apzinuma par tiesisko regulējumu, ko ierosinājusi komisija par um, lobarību ar pievienotiem medikamentiem. Domāju, ka pastāv diezgan liels līdzības starp eh, šo pašreizējo tēmu un eh, šo otru tēmu, tātad lobarību ar pievienotiem medikamentiem, par ko mēs eh, konkrētāk runāsim septembrī, oktobrī. Jautājums ir tāds, kāda veida korelācija varētu pastāvēt starp šīm divām tēmām un vai jūs būtu gatavi radīt tādu kopēju, mm, tā teikt, jumtu šīm, ietvaru šīm divām tēmām. Otrs jautājums nedaudz plašāks. Mēs runājam par eh, tādu ietveru eh, likumdošanu. Un tas eh, attiec uz kopējo Eiropas tirgu. Vai šī pašreizējā iniciatīva ir sadaļa TTIP sarunām, vai tam ir kaut kāda nozīme uh, starptautiskajai tirdzniecībai, īpaši starp Eiropas Savienību un ASV, un kādā veidā jūs domājat, kādas ir, kādas tad ir perspektīvas uh, attiecībā arī uz šīm sarunām? Paldies! Un vēl viens papildus lūgums uh, runāt uh, Kādenba kundze. Pēc tam, kad uh, um, Florence kungs negribēja runāt, bet tomēr to darīja, arī man vēlē, radās vēlme reaģēt uz viņa sacīto, uh, galvenokārt tāpēc, ka es viņu praktisko pieredzi ļoti augsti vērtēju, bet uh, šodienas izteikumi man lika saprast, ka ar, š, ar šo vi, atvieglotu pieeju antibiotikam uh, tas arī būtu saistīts ar tirsniecību internetā, vai tik mēs tādējādi eh, nepalielinam problēmu. Jo šo, šobrīd eh, masveidā notiek eh, lopu audzēšana, un tas padara nepieciešamu zāļu pievienošanu barībai. Bet mm, kāds, kurš rīkojas savādāk, nekad nebūs konkurētspējīgs bet mēs to veicinām. Mēs īstenībā piespiežam tā rīkoties, nodrošinot ļoti vieglu, atvieglotu pat pieeju šādiem, šādām zālēm. Thank you very much, Ms. Liec paldies, uh, Kaldenbaks kundzei. Un tagad atgriežamies atpakaļ pie komisijas. Rīs kungam došu vārdu, lai jūs varētu rēģēt uh, uz šīm piezīmēm, atbildēt uz jautājumiem, uh, ko uzdev mūsu komitejas locekļi. Paldies uh, referentei, ēnu referentiem un pāriem deputātiem par ļoti interesantajām debatēm. Es mēģināšu atbildēt pēc uz iespējas lielāku jautājumu skaitu, mēģināšu tos sagrupēt arī pēc tēmām vairākos izteikumos. Jūs runājāt par uh, antibiotiku rezistenci, prevenciju un antibiotiku izmantošanu profilaktiskos nolūkos. Tas, kā mēs uh, regulējam vai iesakam regulēt savā priekšlikumā Mums ir zinām ieteikumi šai jomā. Esam analizējuši dažādu praksi Eiropas Savienībā un esam centušies rast labāko risinājumu. Protams, mums ir jāmācas arī no tā, ka situācija veidojas dažādās dalībvalstīs, piemēram, Dānija tā ir, ka dāņu sistēma un tas, kā viņi ir izcinājuši šo problēmu sistemātiski, eh, samazinot antibiotiku lietojumu, nu, tāpat laikā arī ir gūta mācība, ka, ka lai tas notiktu sistemātiski, tad ir jābūt iekļautiem visiem partneriem, sākot ar veterinārārstiem, tie, kas izraksta, un, protams, arī lauksaimniekiem un visai nozarei kopumā un valsts iestādēm. Tātad tas ir kopīgs darbs. Mēs uzskatām, ka normas, ko mēs ierosinām, ir atkarīgs no, nu, kā jūs to lasat, varētu runāt par 12 vai 15 normām šajā priekšlikumā. Un tie, mūsuprāt, ir pietiekami ierobežojoši, bet, protams, varētu būt vieta vēl jaunām idejām un kādiem citiem uzlabojumiem. Pilnīgi noteikti šī ir pirmā reize, kad eh, iekļaujam šādas normas eh, regulā un mm, Līdzes kungs uzdeva jautājumu, vai to varētu paplašināt arī uz cilvēku uh, zālēm. Interesants jautājums. Mēs esam ierosinājuši rīcības plānu antibiotika rezistences lauciņā un esam paredzējuši vairākas um, darbības. Arī cilvēku veselības eh, jomā un te mēs ierosinam regulējošu pieeju, kura ir tāda diezgan unikāla un jautājums arī ir, kā mēs to varēsim īstenot. Bija vairāki jautājumi par eh, to, kā vajadzētu mm, raudzīties uz veterinārā ārstiem kā profesionāļiem, kas ir atbildīgi par eh, ārstēšanu un profilaksi, kas atbildīgi par dzīvnieku veselību. Ļoti svarīgs jautājums, jo sākot ar Klēver kungu uzdoto jautājumu par uh, definīciju tātad tiem cilvēkiem, kas ir atbildīgi par, cilvēku veselību, uh, par dzīvnieku veselību. Dalība valstīs nav tāda vienota sistēma, tie nav tikai veterinārā ārsti, kas ir atbildīgi par uh, dzīvnieku veselību, ir arī citu profesiju pārstāvi, kas par to ir atbildīgi, tāpēc ir jāņem vērā tas, kā arī citu profesiju pārstāvjiem varētu būt uh, tiesības uh, ārstēt dzīvniekus Bet, protams, ka lielākā vairumā dalību valsts tie ir veterinārā ārsti, kuriem ir šīs tiesības un pienākums. Tālāk cits svarīgi jautājumi par šai eh, vēlētām profesijām un par to, kā šīs profesijas darbojas. Sākot jau ar to, kā mēs veicam šo regulējumu attiecībā uz izglītības procesu, tālāku apmācību. Bet, protams, šie cilvēki var pārdot zāles, vai arī, teiksim, ir kaut kāda ierobežojuma šajā jomā, kā to nosaka dalība valsts, un dilēma bieži vien ir tāda, kā kādā attālinātā reģionā ir grūti, teiksim, izmantot medikamentu, ja tas neatrodas veterinārā ārsta uh, praksē. Kā mēs zinām, dalība valsts par to domā, droši vien tas atspoguļojas padomas diskusijās. Tāpat arī cilvēku zāļu jomā ir valstis, kuras ļauj uh, pieļauj to, ka mm, ģimenes ārste tirgo, pārdod uh, zāles, bet nu, tas arī tāds diezgan unikāls izņēmums sistēmas um, situācijas. Pār inovācijām. Kā jūs zinat, mums ir šīs divas pieejas. Grostets kundze teica, ka varbūt mēs neesam pietiekami ambiciozi, lai virzītu uz priekšu uh, pētniecību. Mums nepieciešams iniciatīvas, lai panāktu jaunu produktu parādīšanos tirgu, Pleverkungs uh, teica, ka arī pastāv attiecības starp uh, cēnu un inovāciju dilema ir uh, diezgan skaidra. Arī ietekmes izvērtējumā mēs to izgaismojām, kāds tad ir pareizais, īstais iniciatīva līmenis šajā priekšlikumā, kas ļautu izstrādātājiem izstrādāt šādas zāles un panākt to nonākšanu tirgū, jo uh, jo ir nepieciešama jauna produktu tirgu. Un tātad, kur ir eh, šis eh, pareizais līdzsvars? Nu, tas ir būtisks jautājums. Cenas, protams, arī nesaistās tikai uz datu aizsardzības līmeni IPR. Ietveros, eh, kā jau ietekmes novērtējums parādīja, cenu atšķirības varbūt apmēram līdz pat pa 30% atkarībā no IPR noteikumiem, tā ka vajadzētu būt vēl paredzēt kādus uh, papildus pasākums, lai var uh, produktus tirgot par labākām cenām Eiropas Savienībā. Tālāk par tirgošanu internetā. Un 2011. gadā bija pieņemta zāļu direktīva un um, ir paredzēts, ka nacionālās iestādes kontrolē šos internetu tirgotājus tajā vietā, kur viņi atrodas. Tātad viņi nav internetā bez jebkādas kontrolas, tās ir struktūras, ko kontrolē nacionālās iestādes. Un, protams, jautājums ir tāds, kā tas var uh, palīdzēt šo medikamentu izplatībā, kādi ierobežojumi te būtu jāliek. Tas ir jautājums, kas droši vien vēl tiks diskutēts, bet, protams, mums jānodrošina medikamentu pielietojums dažādām sugām, tam vajadzētu būt galvenajam virzošajam spēkam šajā priekšlikumā. Tāpat uzskatām, ka tā kā mēs runājam par turpmākajiem gadiem, notiks vairāk attīstības interneta tirgošana attīstīsies, kas nozīmē, ka nepieciešams vairāk kontrolas attiecībā uz šo zāļu tirgošanu. Mēs jau redzam dažās valstīs ir projekti elektroniskai zāļu parakstīšanai. Eh, tad, protams, ir vieglāk eh, kontrolēt šīs eh, tiešsaistes aptiekas un zāļu parakstīšanu. Tātad šis priekšlikums principā būs par tirgu, par tā tālāk attīstību turpmākajos gados. Tā kā man nav īpaši daudz laika atbildēt varbūt uz visiem jautājumiem, vērstīšu uzmanību uz uh, to, ko minēja um, referente un arī daži citi kolēģi, ēnu referenti par saikni ar klīniskiem izmēģinājumiem, pētījumiem. par eh, pārtiks ražošanu un šiem klīniskiem pētījumiem, nu tad vajadzētu sniegt skaidrojumu attiecībā uz skaidru saikni eh, par šo apturēšanas vai izturēšanas periodu, kamēr nelaiž pārtiks ķēdē, tātad tur vajadzētu labāk to definēt par to, kā tas atkal saistās ar dzīvnieku barību, kam pievienot medikamenti eh, priekšlikumā Mēs cieši sadarbojamies, tas jau ir iekļauts šajā pakotnē, tātad cenšamies nodrošināt, lai nebūtu pretrunu starp šiem diviem priekšlikumiem. Agri komitejā notiek šīs debats, viņi ir atbildīgi, bet arī Sanda ģenerāla direktorātā mēs cenšamies eh, sadarboties un nodrošināt konsekvenci. Noslēgumā gribētu atbildēt uz jautājumu par farmakovigilanci un kā šī jaunā sistēma varētu labāk darboties. Mēs analizējām tekstu un Eiropas eh, zāļu aģentūras tekstu 2000. gadā mēs saņēmām, tātad 2000. Eh, gada janvārī mēs saņēmām 1123 Eh, ziņojums, kas bija iesniegt Eiropas zāļu aģentūrai. Šeit es runāju par uh, safety updates reports, un tikai 3,3% noveda pie tā, ka tika izteikts prasījums pēc produkta informācijas eh, kaut kādām sniegšanas izmaiņām. Tas nozīmē, ka turpat 97% bija neadekvāti signāli. Tā tad mēs tagad nonākam pie šī jaunās sistēmas, kad mums būs uh, Eh, plašāks informācijas apjoms, daudzums, būs elektroniska informācijas iesniegšana un šis detekcijas signāls būs spēcīgāks. Te nav jautājums par to, cik daudz ziņojums saņem, bet jautājums ir par to, kāda ir šo ziņojumu kvalitāte un eh, nozīmība mūsu lēmumu pieņemšanā, un mēs ceram, ka šī jaunā sistēma vēl mm, mazinās slogu, bet tāpat laikā uzlabos šīs jaunās sistēmas efektivitāti. Uh, priekšstādātājs jau dod zīmi, ka man vajadzētu noslēgt savu uzstāšanos, tā kā paldies uh, un strādāsim tālāk. Like... Lielas paldies! Gribētu nobeigt šo ļoti interesantu diskusiju ar praktisko informāciju par dokumenta laika grafika termiņš uh, referenta teksts nosūtīšanai priekš tulkošanai. Es atvainojos mūsu referēta Grostets kundze vēlētos reaģēt uz komisijas un arī pārējo deputātu komentāriem. Tad pirms došu vēl šo, sniegšu tehnisko informāciju, tātad vārds Grostets kundzēm. Lielas paldies priekšsādātājai, mēģināšu izteikties īsi, jo esam pavadījuši ļoti daudz laika pie šīs tēmas, kas, protams, ir ļoti svarīga. Gribētu teikt paldies saviem kolēģiem. Uzklausot viņus, kļuva skaidrs, ka mums ir daudz lietas, ko pārdomāt. Esmu pārliecināta, ka sadarbojoties, strādājot kopā, mēs beigās nonāksim pie uh, laba teksta, kurš cerams dosies pareizā virzienā. Es gribētu atbildēt uz dažiem no izteiktiem komentāriem. Jā, es piekrītu tam, kas tika teikts par vienkāršotām normām attiecībā uz marķēšanu un iepakošanu. Un, ja runājam par kaskādas sistēmu, ja citiem vārdiem sakot, tātad zāļu izmantošana ārpus zāļu aprakstu paredzētajām mērķiem, tam vajadzētu būt pēdējiem izmantojumam līdzeklim, un mums noteikti vajadzētu saklabāt mūsu uh, vigilanci piekrīt arī, ka mums ir jāatrod nepieciešamais uh, līdzsvars normās, kā to pareizi norādīja arī komisija. Es negribētu toties tik tālu, kā ierosinājas komisijas uh, veiktais ietekmes izvērtējums, bet kolēģi arī izteicās par ģeneriskajām zālēm, un ir skaidrs, ka to tajās mums ir nepieciešams, uh, nepieciešams ilgtermiņa pieeja tas būtu visu labākajās interesēs. Tik uzdots jautājums arī par receptēm. Jā, es piekrītu, ka mums varētu būt standartizēta uh, recepte. 110. pants jau izklāsta elements, kurus vajadzētu iekļaut šajā receptē. Tālāk par antibiotika lietojumu un metafilaktisko pielietojumu. Es varētu dot piemēru, piemēram, kad kāda vista ir slima un nepieciešams to ārstēt, tad, diemžēl, ar antibiotiku, tad uh, nepieciešams uh, ārstēt arī visus pārējos dzīvniekus, lai izvairītos no saslimšanas. Tātad te pastāv reāla problēma. Bet uh, domāju, ka labākā kontrole uh, būtu diagnostikas pienākums, kas tiek uzlikts jau iepriekš, lai izvairītos no antibiotika lietošana bez tāda acīm redzama iemesla. Tālāk. Gribētu teikt uh, eh, FDD grupas ēnu referentam, ka uh, viņš eh, apvaino, ka priekšlikums ir pārāk tāds uz industriju nozari, tās interesēm vērsts un ka nepietiekami tiek risināti sabiedrības veselības mēķi. Es uh, varu dot jums pilnīgi pārliecību, ka man ir viens mēķis tikai dzīvnieka veselība un, protams, ar izrietošām sekām uz cilvēku veselību, bet uh, abas lietas ir saistītas. Ja mēs gribam un uh, Bet ir jādomā par šo pretmikrobu līdzekļu rezistenci un antibiotika rezistenci. Un ir tik tiešām nepieciešams virzīt uz priekšu farmaceitisko industriju, lai viņi meklētu jaunus medikamentus pat, ja mēs vēlamies, lai šo jauno antibiotiku pielietojums būtu pēc iespējas ierobežots un ļoti kontrolēts. Tāpat laikā mums ir nepieciešamība tomēr izmantot šīs inovācijas, tāpēc domāju, ka jebkurā gadījumā uh, Eh, nu, nav šeit pretrunas starp divām lietām. Mums nepieciešams uzlabot cilvēku un dzīvnieku veselību un arī piemērs pieņemsim par bitēm. Jādara viss, lai bites neizzustu. Un gluži pretēji, jā, eh, cenšas, lai mēs varētu eh, palielināt bišu skaitu Eiropā. Tātad, te atkal pastāv problēma. Arī tur ir jārunā par uh, profesionālu uh, profesionāļu darbību, par mēdus ražotājiem un tā tālāk, bet, un tas, starp citu, arī tika jau iepriekš pieminēts, un man ir ļoti būtisks arī šis jautājums par antibiotiku izmantošanu akvakultūrā. Jā, tad, kad ūdenī tiek mestas antibiotikas priekš zivīm, tad tā tiešām ir reāla problēma. Tā tad jā, visi šie jautājumi, viss ir jārisina par pārdošanu internetā. Es tik tiešām gribētu būt ļoti stingra. Es domāju, ka pārdošana internetā antibiotikām vai citiem medikamentiem, kas ir parakstīti, ka tā ir jāaizliedz. Ir pārāk viegli, pat ja es negribu stigmatizēt šeit visu lauksaimnieku sugu, bet ir pārāk bieži un viegli iet kaut kādā nekontrolētā mājaslapā, kur tiek tirgots antibiotikas, kuras arī varētu būt viltotas. Tā kā pastāv reālas briesmas draudi pārāk lielai, biežai antibiotiku lietošanai un arī risks, ka tiek izmantoti medikamenti, kas nav kontrolēti un kas varbūt uh, viltots, tāpēc būsim nopietni. Es uzklausīju Eiropas komisiju, kur saka, ka tas būs tāds uh, viedokļu nesakritības punkts ar uh, padomi, bet mums tiešām ir jārūpēs par cilvēku veselību, un es domāju, ka lielākais mūsu kolēģu vairums ir noteikti par to, lai mēs būtu ārkārtīgi stingri šajā jautājumā, un es ceru sadarboties ar jums visiem, lai mēs varētu uzlabot visu šo lietu. Tā ka, nu, es vairāk neizteikšos garāk priekšstādātāju, liels paldies visiem! Es tik tiešām vēlos sadarboties ar visiem ēnu referentiem, visiem pārējiem kolēģiem, lai mēs panāktu pēc iespējas labāko tekstu. Paldies! Liels paldies! Nu, un tagad atgriežamies pie Dokumenta laika grafika termiņš, lai nosūtītu referents tekstu tulkošanai, ir 13. aprīlis. Izskatīšana NV notiks 6.7. mantā, ma maijā. Termiņš grozījumu ies iesūtīšanai ir 16. jūnijas 2016. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 16. jūnijas 2004. Mums ir paredzēts balsojums NV komitejā 22. septembrī, tas būs pēc vasaras brīvdienām, un, un vēl nav pieņemts lēmums par to, kad notiks balsojums plenārs sesijā. Tālāk, nākamais punkts, kas arī ir saistīts ar iepriekšējā darba kārtības punktu, tas ir grozījuma izdarīšana regulā numur 726 šķērsvīts 2004, ko nosaka cilvēkiem paredzēto veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības kopienas procedūras un izveido Eiropas zāļu aģentūru. Uzklausīsim ievadvārdus no komisijas, tad arī referentu un ēnu referentus ir pagājis jau griezt daudz laika, bet mums ir vēl jāapspriež šīs dokumentus un arī vēl viens Tādēļ gribētu ieviest zināmus ierobežojumus runāšanas laikam. Aicināšu komisiju uh, izteikties astoņās minūtēs, tad došu vārdu referentam, viņam būs 5 minūtes, ēnu referentiem 3 minūtes, un ja būs vēl kādi komentāri no komitejas locekļiem, viņiem tiks piešķirtas 2 minūtes runāšanas laika. Tā kā daži no saistītajiem jautājumiem tika apspriesti runājot par iepriekšējo punktu, es domāju, ka varēsim iekļauties noteiktajos laika limitos, un tad mums arī paliks pietiekami daudz laika, lai izskatītu mūsu uh, nākamo darba kārtības punktu, nākamo dokumentu. Tagad došu vārdu komisijai. Komisija izteiksies par izdarītiem grozījumiem. Tas ir Rīsa kungs, kurš prezentēs komisijas nostājumu. Vārds jums lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji. Mēģināšu izteikties ātri. Šis te runājam par tādu likumdošanas manevru, lai varētu saglabāt regulu kā atsevišķu regulu veterināro zāļu jomā. Lai to panāktu, mums vajadzēja svītrot veterinārās normas no regulas 726 šķērs 2004 un to vajadzēja pārcelt uz jauno regulu. Tika noteikumi pielāgoti arī Lisabonas līgula, līgumam. Tātad vajadzēja notikt Lisabonizācijai. Tātad, ja kādam izmaiņām tam vajadzēja tikt aiztētām ar atsauci vai nu uz deleģēto vai īstenošanas aktu. Te var redzēt pašreizējo arīko struktūru. Pirmajā, otrajā, trešajā, eh, ceturtajā un piektajā nodaļā ir iekļauts tādas dažādas normas, ir arī pielikums, un tagad esam ierosinājuši grozījumus. Būtībā mēs esam aizmēšu svītrot trešo nodaļu, kas attiecas uz centralizēto procedūru. Šīs normas ir pārceltas uz veterināro zāļu regulu. Tas nozīmē, ka mums vajadzēja arī svītrot visas atsaucas uz veterinārijām zālēm visos pielikumos. Daži piemēri. Piemēram, esam grozījuši 59. pantu un svītrošu atsaucu uz direktīvu 2182. Tāpat mēs jums pieņēmuši 84. pantu par sodiem no Lisabonas līguma. Ir pielāgoti arī attiecīgie panti jaunai komitoloģijas procedūrai ar īstenošanas faktu. Tāpat arī ir svītrots 61. pants, kas attiec uz um, locekļu iecelšanu medicīnas, veterināro medicīnas produktu komitejām. Tas viss ir noticis kā daļa no mūsu uzdevuma. Jā, pārējām pie būtiskajām normām, tātad no, par uh, maksām, normu pielāgošanu par maksām. Tātad pašlaik tas ir atrodams uh, dažādās normās, gan šeit varat redzēt schēmu par to, kā lēmumi tiek pieņemti. Būtībā mēs ierosinām priekšlikumus un padomu apstiprina valdi jaunajā no, regulā par farmakovigilants, kas tika apspriest šeit pagājuši, kad esam izmantojuši normas par maksām. tātad tās iekļaušu regulā 658 šķērstvēs 2014. Kā šo maksu regulēšana notiks nākotnē? Komisija pieņems īstenošanas aktus. Īstenošanas aktus kontrolē dalību valstis. Šī pieeja atbilst arī tiesas nolēmumam. Šis priekšlikums neregulē nacionālās maksas, tas paliek dalību valstu kompetencē. Ir vairākas normas par to, kā maksas būtu strukturējamas. Mēs uzskatām, ka visas šīs izmaiņas un grozījumi mums ļaus izveidot pamatīgu, caurskatāmu un viegli lasām un saprotam priekšlikumu visiem lietotājiem. Paldies! Lielas paldies, un tagad došu vārdu referentam Tamasais Kukungam 5 minūtes jums. Paldies priekšstādātājiem. Pirmkārt, liels paldies, sadzinīgi vērtēju to, ka tiek tagad nošķirtas um, šīs divas dažādās jomas - veterinārās zāles un cilvēku zāles, lai ņemtu vērā veterinārā sektora īpašās vajadzības Tomēr, un to varētu, to vajadzētu arī skaidri parādīt tekstā, ka aģentūra saglabā savu pašreizējo lomu, uzraukot un piešķirot atļaujas veterinārijām zālēm un tiks izmantota centralizētā procedūra. Arī, ja kādi jauni uzdevumi vai pienākumi, kas tiks piešķirti aģentūrai veterināro zāļu jomā, tas ir arī jāatspoguļo pārskatot regulu 726 čērsvītra 2004. Tāpat arī zinājām aspekts saistībā ar Eiropas zāļu aģentūras budžetu un tāpat šīs maksas, kas ir maksājums aģentūrēm, šīs normas būtu jāpārskata un jāizvērtē. Komisija ir aizstājusi 70. pantu, tātad, kas arī regulē visas maksas gan attiecībā gan uz cilvēku zālēm, gan uz veterinārijām zālēm. Bet zinām, ka komisija pārskatot pašreizējo padomus regulu 297, 95. Šis pārskats notiek. Tātad jaunais 17. pāns ierosina īstenošanas aktu par mākslas struktūru un līmeni. Tas uh, līdzvērtīgi neatspoguļojas padomas regulā par maksām. Tāpat arī parlamentam ir paredzēta ļoti maza uh, loma. Lai gan es uzskatu, ka arī parlamentam vajadzētu būt pilntiesīgi, pilnīgi iesaistītam nosakot aģentūras um, maksas, tāpat kā tas arī notika nesenajā priešlikuma kontekstā par farmakoviģilanci. Tāpat arī vai jūs varētu sīkāk precizēt šī juridiskā instrumenta izvēle 70. pantā. Es varētu sīkāk paskaidrot, kā komisija paredz pašreizējās maksu mm, regulas pārskatīšanu, vai tiek paredzēta jauna regula, pilnīgi iesaist, pilnībā iesaistot gan padomi, gan parlamentu. Jebkurā gadījumā pašreizējā regula par um, maksājumu vispārējo režīmu tam vajadzētu palikt juridiskiem uh, pamatam līdz jaunais īstenošanas akts ir stājies spēkā, vēl līdz jaunā regula ir stājusies spēkā, un tikai pēc tam var atsaukt pamat aktu. Komisijai vajadzētu skaidri norādīt savus nolūkus, lai nodrošinātu to, ka aģentūra nenonāk tādā periodā, kurā tā nevarētu iekasēt maksas un kur tad nevarētu uh, teikt atalgojums Turklāt komisijai ir jāpliecina aģentūrai, ka tā sāks savu pārskatīšanas darbu pietiekami laicīgi, lai izvairītos no jebkādām regulatīvajām plēsām. Saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu 70. pāns būs juridiskais pamats jebkādiem tiesību aktiem, kas attieksies uz Ah, maksāks maksājums Eiropas zāļu aģentūrai gan cilvēku zāļu, gan veterināro zāļu gadījumā. Un ņemot vērā to, ka tam ir tieša ietekme uz aģentūras eh, budžeta struktūru, būtu labāk, ja būtu tikai viena maksājuma struktūra. Es arī labprāt saņemtu precizējumus no komisijas, mm, tātad par to, kādēļ ir izvēlēts šis viens vai divi īstenošanas akti. Un visbeidzot, es pamanīju, ka komisija ir norādījusi, ka jaunais īstenošanas akts būs balstīts uz aģentūras un dalību valstu izmaksām. Lai gan principiāli varu to atbalstīt, es domāju, ka komisijai vajadzētu ņemt vērā arī veterinārās sektora specifiskās īpašības, lai maksas, tad šis, tas būtu tas veterinārā industrija tās vēl aizvien varētu atļauties un lai tiktu veicināta attīstība un jaunu veterināro zāļu pieejamība Eiropas Savienībā. Varbūt arī par šo aspektu komisijas pārstāvs varētu izteikt savus komentārus. Paldies, liels paldies, ka iekļāvāties laika limitā un tagad pievērsīsimies ēnu referentiem ETP. Referenta Grosates kundz lūdzu. Paldies, es vispār neesmu ēnu referente, bet es izsakos kolēģa eh, Sirjo kunga vārdā, kurš šodien nevar būt klāt. Kā jau eh, referents eh, skaidroja, šis teksts ir paralēls veterināro zāļu regulē. Tas ir ļoti tehnisks dokuments, kurš ir paredzēts, lai izteiktu tās juridiskās izmaiņas, kādas notiks, pārskatot šos priekšlikumus ir svarīgi paredzēt skaidru saskaņotību starp šiem diviem tekstiem. Uh, Sirijo kungs, mans kolēģis, uh, viņš nav konstatējis uh, tādas konkrētas problēmas saistībā ar šo ziņojumu, tā ka es domāju, mums nebūs nekādas problēmas pieņemt referentu viedokli. Kā jūs teicāt, starp citu, viņu ļoti satrauc šis jautājums par maksām, nodavām. Tas tik tiešām ir izšķiroši svarīgs punkts, kuram noteikti mums jāpievērš liela uzmanība. Regulējuma maiņa attiecībā uz veterinārām zālēm cerams samazinās šo darba nastu Eiropas zāļu aģentūrai, tīpaši ieviešot centralizēto procedūru un tās paplašināšanu. Un tur noteikti ir jābūt kompensācijas mehānismam attiecīgi ar šīm maksām. Un uh, Nu, tur rodas jautājums par eh, šo maksu apjomu, lielumu, kas ir ļoti svarīgs tiem, kas eh, tos maksās. Tātad, tas arī ir tas svarīgākais punkts, eh, par ko Serjo kungs gribēja izteikties, es to esmu izdarījusi viņu vietā, es atvainojos, ka es nevaru vairāk palikt un turpināt diskusiju, jo man jāpiedalās citā sanāksmē, bet es domāju, ka nebūs nekāds problēmas pieņemt mūsu referentu viedokli. Paldies! Thank you. And... Lielas paldies. Nākamais runātājs no EKR grupas, Jēkab Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Patiesībā mm, es jau pieskāros galvenajiem punktiem runājot par iepriekšējo darba kārtības punktu. Tad runājot par uh, regulatoro uh, atbilstību, ar līgumiem. Mm, Pāns, ar kur tiek paredzēta komisijas tiesības pieņemt deleģētos aktus un par datu apkopošanu attiecības antibiotikiem, tas ir uh, tehnisks jautājums, tas ir uh, ļoti svarīgs. Es nedomāju, ka to vajadzētu balstīt uz līguma 291. Uh, pāntu, te nevajadzētu izmantot īstenošanas aktu, bet gan deleģēto aktu. Tātad tāda tehniska lieta. Vēl viens jautājums par maksām. Es domāju, tas būs ļoti kontroversiāls jautājums. Tam arī ir tieši sasaiste ar birokrātijas apjomu un MVU pašlaik jau ļoti aktīvi sūdās ar to, ka tātad. Uh, šis sloks nozarē ir pārāk liels. Ja runājam par tirgus atļaujām, tad centralizēta procedūra vai arī tās vienkāršotākas versijas, es tiešām nedomāju, ka mums vajadzētu pieļaut šādu normu vājināšanu. Gluži pretēji, te vajadzētu uh, regulējumu pastiprināt. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs runājam par sabiedrības veselību. Un vēl Mums šeit nav sodu. Ja ir kāda bezatbildīga persona, kas ievieš uh, neatbilstošas, neatbilstošas zāles tirgu, netiek paredzēta nekāda soda un tiek norādīts arī tātad, kas par to nesīs atbildību. Tālāk. Pastāv arī homeopātiskās veterinārās zāles. Esmu ārsts Un es domāju, ka mums tiešām vajadzētu koncentrēties uz zinātniski balstītiem faktiem un homeopātiskās zāles no šejienes svītrot. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ēnu eh, referents no Aldi grupas Mēsners kundze. Kann ich das wirklich kürzer machen als drei Minuten, weil viel. Es jau varētu īsāk par trim minūtēm arī izteikties, jo daudz kas jau ir pateicis, un Tik tiešām ir pareizi, ka šo regulējumu ir jāapvieno un jāvienkāršo, un otrs puses ir arī svarīgi tieši īstenošanas aktu ziņā rūpīgi skatīties uz pirkstiem, jo mums ir jāpārbauda, cik lielā mērā tas ir tiešām tehnisks jautājums, un vai tur nav tomēr kaut kas politisks arī, to mums vajadzētu tā rūpīgi paskatīties, it īpaši starp ēnu referentiem. Līdz ar to šobrīd var teikt tikai to, ka es priecājos eh, sadarboties ar citiem ēnu referentiem, sagatavot grozījumus. Un eh, es saprotu, ka komisija vēlas visu vienkāršot, tas ir tikai loģiski, bet tam jābūt pamatoti, jo runa ir par eh, veselību ne tikai dzīvniekiem, bet arī cilvēkiem. Tas arī viss, ko es šobrīd varu pateikt par šo jautājumu. Paldies! Paldies! Goja grupu pārstāvu Kilonens kundze. Arvoisa puheenjohtaja. Priekšsēdētāji, paldies. Es atteikšu šobrīd no eh, runāšanas iespējas. Es eh, apspriedīšu to ar ēnu referentiem attiecīgajā sanāksmē. Paldies. Haislinkungs, tā za, zaļo grupas vārdā. Es varu pievienoties iepriekšējiem runātājiem. Šeit ir ļoti tehniska procedūra. Mums ir jāpārbauda, protams, vai parlaments eh, pietiekami iekļauts šajās procedūrās. Īstenošanas akts eh, var būt pamatots eh, instruments, bet tas ir jāpārbauda. Tas tā ir. Jā, mēs esam dzirdējuši kritiku. Šis nav tik vienkāršs jautājums. Jāizvērās no tā, lai MVU būtu tie, tie kas ciesti no šīm pārmaiņām. Un es vēlos skaidri arī pateikt, ka homeopātiskas līdzekļus nevajadzētu šeit ierobežot, eh, tos vajadzētu akceptēt kā līdzvērtīgus. Tas arī viss, ko vēlēju šobrīd sacīt, un uh, procedūrā, protams, detalizēti vēl turpināsim strādāt pie šī jautājuma. Paldies! EFDD grupas vārdā Pedičīnī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs, eh, protams, labprāt eh, sadarbosimies ar ēnu referentiem eh, pie šī dosie, kaut arī tas ir ļoti tehnisks. Mums būtu jāpaskata šeit gan veterinārās zāles, gan cilvēkiem domātie medikamenti. Mēs īstenībā atbalstītu deleģētos aktus, kas pieļautu veto tiesības ja mēs nepiekrītam eh, pamatprocedūrām, bet savādāk varu piekrist iepriekšējiem runātājiem. Es domāju, ka mēs varēsim to eh, apstiprināt, bet detalizēt tas jāskata ar citiem referentiem. Šobrīd neviens nav pieteicies vēl eh, izteikties diskusijā Tātad, ja šobrīd neredz nekādu vēlmi, līdz ar to dod vāru atpakaļ komisijai un aicināšu Rīskungu atbildēt uz jautājumiem, kas ir uzdoti un komentēt eh, komitejas eh, locekļu komentārus. Paldies referentiem par eh, darbu. Atbildēšu uz dažiem uzdotiem jautājumiem. Kopumā, kā jau tika pieminēts, mums ir jālasa šis Uh, priekšlikums kopā ar iepriekšējo, kas arī ļauj atbildēt uz jautājumu ar uh, homeopātiskiem līdzekļiem, sankcijām un tā tālāk. Kas saistās ar jautājumiem tieši par šo priekšlikumu? Lielākā daļa bija par maksu uzlikšanu. Līdz ar to es centīšos atbildēt uz šiem jautājumiem. Kas attiec uz jautājumu par to, kāpēc komisija lēma ierosināt e, šeit īstenošanas aktus. Es tiesas spriedums C4, 27, šķērsvītra 12 par to, kā tiek uzliktas maksas aģentūrām uh, Tur bija runa par eh, ķīmisko eh, vielu aģentūru. Un tiesa bija tā, kas eh, ieteica šādas sistēmas izmantošanu, bet kā jau tas tika runāt, farmakovigilants gadījumā ir iespējams arī citas alternatīvas. Jā, tā tik tiešām ir, ka mēs strādājām pie uh, struktūru izmaiņām, maksu uzlikšanā. Jāņem vērā ir gan Eiropas zāļu aģentūras, gan arī Nacionālo aģentūru intereses. Šobrīd veicam datu apkopošanu, lai konstatētu, kāda īsti ir situācija, kā šī aģentūra tīkls darbojas, lai nodrošinātu, ka visa šī sistēma ir labi izveidota. Jāatceramies no farmakoviģilances diskusijām, uh, maksas bija ļoti karsts diskusija temats par to, kādēļ tās tiek uzliktas un kāds ir iemesls. Un es domāju, ka mēs nonāksim pie iznākuma, kas būs pieņemams ne tikai komisijai, bet arī EMA, kā zāļa aģentūra respektīvi, un arī nacionālajām iestādēm. Protams, ka mēs vēlētos eh, pēc iespējas ātrāk pabeigt darbu pie šī dosie, bet iespējams te būs nepieciešams laiks. Mēs, eh, protams, eh, ievērojam arī parlamentā prasību dot šo priekšlikumu ārējai izvērtēšanai. Un tas arī ietekmē mūsu plānošanu attiecībā uz to, kā maksu var mainīt pieejamību centralizētām procedūrām, ir ļoti labs jautājums, jo tas ir tieši tas, ko mēs vēlamies panākt. Mums ir jāizveido tādu maksu struktūru, lai eh, sistēma ļautu iekļūt eh, maziem vidējiem uzņēmēm. Mums nevajadzētu veidot eh, tirgu atsevišķi dažādi lieluma uzņēmumiem, attīstītājiem tur, protams, ir savādāk eh, darbības principi. Ja ir nepieciešama kāda skaidījuma par pārējais režīmu, piemēram, uz kur atsaucās referents, eh, tad mums ir iespējams to skaidrot, mums jāizvērās no situācijas, ka ir ieviest jauna sistēma un nav nekāda regulējuma tai. Tā kā tas būs jāprecizē, ja tas ir nepieciešams. Un visbeidzot, 50. pāns, 70. labos runātājs, eh, kas nosaka eh, maksu gan cilvēku eh, medicīnā, gan arī veterinārā medicīnā. Tur būtu vienot pieeja atšķirīgi. Paldies! Un noslēgumā dodu vārdu referentam Tanasesku kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos pateikties Eiropas komisijai par to, ka tā paskaidroja dažus aspektus, jo bez e, šiem skaidrojumiem e, varētu būt tāda debats plašāks izvērtušās. Arī par to, vai šis ir politisks vai tehnisks dosie, nu, tad man jāsaka, ka es to uzskatu par, par dosie, kas saistīts ar veselības aprūpu. Līdz ar to man tas ir pats svarīgākais un varu apliecināt jums, ka mēs attiecīgi arī ar šo dosie strādāsim, pievēršot eh, tam vislielāku uzmanību un darot to ļoti nopietni. Un visbeidzot, kas nemazāk svarīgi, vēlos pateikties komisijai, saviem kolēģiem, ēnu referentiem par viņu komentāriem un varu apliecināt viņiem, ka es ņemšu vērā visus aspektus, kas tika pieminēti un cerams e, izveidosim labāko iespējamo ziņojumu. Paldies! Paldies! Un noslēgumā laika kalendārs. Termiņš grozījuma iesniegšanai 15. jūnijas 12. dienā. Tātad 15. jūnijas 2012. Balsojums NV komitejā 22. septembrī Un tāpat kā iepriekšējā, arī šeit vēl nav izlemts, kad šo uh, dosie skatīs plenārsēdē. Paldies visiem, kas izteicās šajās debatēs, un mūsu nākamais un pēdējais punkts dienas kārtībā ir NV atzinums par Eiropas strateģisko investīciju fondu. Tātad Junkera plānu un vēlos eh, referentei Mirjams Dalī kundzei lūgt sākt eh, šo ar šī atzinuma apspriešanu, pēc tam vārds ēnu referentiem. Dalīkums, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Teikšu, ka mums jau bija diezgan asas eh, debatas ekon, itve un citās komitejās arī plenārsēdē, tā skaitā par šo samērā steidzamo dasjē Eiropas strateģisku investīciju fondā, jeb tā saucamo Junker plānu, kuru Eiropas parlaments saņem tikai pirms dažām nedēļām. Galvenā ideja ir izmantot privātās investīcijas ar Eiropas finansējumu kā katalizatoru un stiprinot eh, kohēziju arī Eiropas Savienībā. Manuprāt, pāreja uz resursu efektīvu un zemu oglekļa ekonomiku ir svarīgākā prioritāte un politikas mērķis Eiropas nākotnes attīstībai. Pirms iesniegt eh, NV atzinumu, es centos eh, sadarboties ar ēnu referentiem no nu, visdažādākajām grupām. Uh, Un šeit es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem par viņu dalību šī atzinuma tapšanā. Vēlos norādīt septiņas galvenās lietas, kas no NV skatu punktā ir īpaši svarīgas. Pirmkārt, Ir svarīgi nodrošināt, lai, ka Eiropas investīcija banka prioritizēs un atbalstīs ilgspējīgus projekts ar uzsvaru uz, ilg, uz atjaunamo resursu un zemu oglekļu izmantošanas projektiem, lai īstenot Eiropas 2020 stratēģiju un 2030. E, gadu klimatu un enerģetikas paketu. Otra lieta. Ar šo atzinumu mērķis ir identificēt pozitīvus kritērijus projekta atlasēji, Eh, saskaņā ar to tad priekšroki jādod ilgspējīgiem transporta veidiem, transporta mobilitātes veicināšana, elektrifikācija un eh, alternatīvu degvielu izmantošana, enerģetikas struktūra ar uzsvaru uz viediem eh, tirgiem un savienotājiem, resursu efektivitātes pasākumiem un īpašu atbalstu energoefektivitātes uzlabošanas projektiem, it īpaši Uh, uh, ēku siltuma efekta uh, palielināšanas projektiem. EFSI ieguldījumi nepieciešams at, prioritāri atbalstīt to, kas veicina ilgspējīgu pilsētu modernitāti un darba tirgus pāreju. EFSI investīcijas nepieciešams arī, lai sniegtu atbalstu inovācijām un pētniecībai un izstrādai. Uh, šādām investīcijām ir jāsniedz koncentrētāk finansējumu, jauna veida atjaunojumu resursu izstrādēju un arī tiem e, inovatīviem projektiem, kas šobrīd vēl ir e, e, demo fāzē. Visas investīcijas, kas veidos daļu no investīciju stratēģijas, kur tiks iesaistīti publiskie resursi, mūsuprāt, ir e, jātiek izvērtētiem ietekmes novērtējuma videi sociālajiem aspektiem e, klimata pārmaiņu un enerģētikas mērķu sasniegšanas kontekstā. Vēl viens aspekts ir nodrošināt pilnīgu caurskatāmību un atskaitīšanās pienākumu, e, kas ir kā pamatprincips visiem, visām vadlīnijām un arī projektu atlasēm Un noslēgumā es arī uzskatu, ka mums ir jācenšas izvairīties no tā, kā investīcija komiteja sastāvā būtu tikai finanšu eksperti, jo finanšu aspekts ir tikai viens no uh, atlasīto projektu sasniedzamiem re, e, rezultātiem. Es uzskatu, ka šeit ir e, dažādi disciplīnu pārstāvji jāiekļauj, lai mēs varētu nodrošināt, ka sociālā un ekonomiskā rezultāta projektiem tiktu vienlīdz ņemti vērā un veicināti. Tas ir pārskats par galvenajiem punktiem, kas tika atspoguļot atzinumā. Es e, uzskatu, ka FC priekšlikums var dot mums iespējas īstenot nepieciešamās struktūrālās reformas, kas var palīdzēt mums uh, Eh, pārvērst mūsu ekonomiku par daudz eh, resursu efektīvāku ekonomiku. Un tādā gadījumā tad tiešām tiktu panāktas pārmaiņas un eh, FC tiešām varētu mainīt mūsu ekonomiku un radīt darba vietas. Tas ir atzinums NV komitejā, kā es sacies, strādāju kopā ar ekonu referentiem un ITRE referentiem, lai nodrošinātu, ka NV atzinums pēc iespējas vairāk eh, tiek iekļauts eh, FC eh, gala dosjē, jo mums ir jānodrošina attīstību tādu, kas ir resursu efektīvu. Ja mēs tik tiešām vēlamies veicināt mūsu ekonomikas attīstību un veicināt nodarbinātību. Paldies Dalī kundzei, ēnu referentiem tālāk vārds. Eiropas Tautas partijai vispirms. Gīzeks kungs. Paldies, priekšsarētāji. Paldies arī kolēģējai Mirjamai Dalī par ļoti līdzsvarotu atzinumu, ko es atbalstu. Man ir tikai dažīs piezīmes. Principiāli es atbalstu komisijas šo ofensīvu, tomēr e, līdzekļu izmantošanu no Connecting Europe Facility un apvārsni 2020 programmas es vērtēju ļoti kritiski. Apvārsne 2020 jau šobrīd ir atzīstams un e, sev pierādījis instruments, un mums nevajadzētu vainot tā darbību. Tāpat arī Connecting Europe Facility e, tiek finansēti projekti, kuri parasti nepiesaista projektus, e, nepiesaista projektiem finansējumu no privātajiem avotiem. Nu, mums jānodrošina, ka ja šie līdzekļi tiek ņemti, tad eh, tiek sasniegt tie paši mērķi. EFSI varētu stiprināt eh, ekonomikas un sociālas aspekts un nodrošināt eh, ilgspējīgu attīstību. Daudz no jums ierosinātiem grozījumiem arī ņem vērā esošo situāciju, un tāpēc ir atbalstām. Tomēr es iesniegšu arī dažus savus grozījumus. Pirmkārt jau inovatīvo veselības aprūpas pakalpojumu jomā es redzu milzīgu potenciālu. FC varētu arī finansēt eh, projektus, kas sniedz ieguldījumu eh, sabiedrības veselības uzlabošanā, un šeit es redzu vairākas jomas, kurā Eiropa varētu nākotnē spēlēt vadošo lomu, un es šeit ar to domāju elektronisko eh, veselības aprūpas pakalpojumu, kā e-health izmantošanā. Tāpat ir nepieciešams radīt Eiropas Savienībā investīcijām draudzīgu e, vidi, tīpaši MVU, kas ir e, izaugsmas virzītē. Mums nevajadzētu radīt nekādas papildu birokrātiskās struktūras, un tādēļ es iesnie, ne, neatbalstīšu astoto grozījumu. FC e, ir jāizveido bez papildus birokrātijas, kur galvenais uzsvars būtu efektīvas Eh, efektīvu darbību, nevis birokrātiju. Mums nevajadzētu noteikt jaunas kvotas sociāla ekspertiem, vides ekspertiem vai kaut kas tam līdzīgs. Manuprāt, ir pareizi, ka mēs eh, investīcijas eh, komitejā iekļaujam finanšu eksperts, tas ir pats svarīgākais. Tā, tādējādi mēs arī virzīsim FC pareizajā virzienā, un esmu pārliecināts, ka mēs ar referenti virzamies līdz to pareizajā virzienā. Thank you very much. Liels paldies. Un no ECR grupas uh, Svinbornas kundze. Paldies. Es Gerlings kundzes vārdā šodien uh, runāšu. Viņa nevar būt šodien klāt un atvainojas par to, bet es nolasīšu viņas piezīmes. FC mērķis ir uh, līdzsvarot privātā sektora investīcijas, lai veicinātu konkurētspēju un lai nodrošinātu ilgspējīgu izaugsmu un radītu darba vietas. Prioritāte projektu atlasē vienmēr ir projekts dzīvotspēja, balstoties uz investīciju kritērijiem. Mēs gribam nodrošināt, lai e, tie projekti, kas e, visticamāk attaisnos e, fonda mērķus un kas nodrošinās vislabāko privāto investīciju, būtu tie, kas būtu jāizvēlās. Tāpēc ir svarīgi saglabāt šo potenciālo projektu loku pēc iespējas plašāku un projektus atlasīt pēc to individuālajiem īpašībām. Gelinkundze satrauc nedaudz referenta vēlme izmantot garantiju, kas varētu samazināt šo potenciālo projektu loku, iekļaujot dažādas papildus kritērijas, kuras vajadzētu izpildīt. Pirmām kārtām tas ir ekonomisks instruments, un ja pārāk daudz vidas kritērija tiks iekļauti, tad mēs samazināsim to investoru skaitu, kas gribētu piedalīties. Otrām kārtām ECR grupa pauž bažas par eh, referentu priekšlikumu, uh, nodrošināt eh, vides eksperta iekļaušanu un tāpat arī sociālā eksperta iekļaušanu investīciju komitejā. Investīciju komitejas dalībnieku logu nedrīkst kaut kādā veidā politizēt vai mm, pakļaut vienu sektoru interesēm. Doma ir viena, eh, ka jānodrošina atbilstība piektajam pantam, tāpēc nav nepieciešamība eh, pieņemt, ka vidas vai sociālo ekspertu iekļaušana uzlabos uh, atbilstību prasībām. Gerlings kundzi arī skumdina tās, ka nav iekļauts FC finansēšana jautājums. Referenti atbalsta uh, priekšlikumu 2,7 miljārdus paņemt nos no apvārsnes 2020, lai uh, atbalstītu investīcijas ekonomikā, neskatoties uz to, ka liela daļa apvārsnes 2020 līdzekļu pamata izpētēji, kas uh, balstās uz uh, sabiedrisko finansējumu, ka tas nesaņems atbalstu, atbalstu no FC. Uh, mēs samazinām šo apvārsnes 2020 potenciālu, samazinot uh, Eiropas Savienības uh, pienesumu pētniecības veikšanai. Tāpēc, lai, tāpēc apvārsnes 2020 samazinājumiem ir jāatzīst šo ekonomiski ekoloģisko un uh, vidas vērtību izpētes darbam, tā ka jebkur līdzeklis, kas tiek ņemts no apvārsnes 2020, lai tiktu paņemt no tās apvārsnes 2020 daļas, kas finansē komerciāli uh, dzīvotspējīgus projektus, kuri paši kā tādi varētu piesaistīt privātās investīcijas, izmantojot FC uh, struktūru. Paldies! Un es redzu, ka vēl daži ēnu referenti grib izteikties. Zaļo grupa tagad. Un tā kā es esmu ēna referents ceļo grupā, tad es uh, turpināšu uh, šo diskusiju. Pirmkārt, gribētu teikt uh, paldies par jūsu darbu un labo sadarbību ar Envi referentu Dalīkundze. Man ir liels prieks redzēt, ka Envi Eh, atzinuma projekts, ko izstrādājusi Dalī kundze, skaidri atsaucas uz Eiropas Savienības eh, klimata un enerģētikas politiku, ilgtermiņa mērķiem, tāpat arī energo un resursu efektivitātes mērķiem. Tas, manuprāt, ir būtiski iekļaut to NV atzinumā. Gribētu uzsvērt, ka visas investīcijas FC ietvaros būtu jāvirza uz ilgspējīgu attīstību un ekonomikas zaļināšanu Un uh, NV komitejas loma tāpēc ir likt spiedienu uz uh, procedūru, lai FC neatbalstītu uh, videi kaitīgas subsīdijas un investīcijas. Par projektu atlasi runājot, vēlreiz atgādinu aicinājumu, lai lēmums saistībā ar EFSI tiktu pieņemti pilnīgi caurskatāmā, uzskatāmā veidā, dažkārt šā ziņā ir problēmas, piemēram, ja runājam par Eiropas enerģētikas stratēģiju un uh, kopīgu interešu projektiem. Bieži vien mēs neredzam šo caurskatāmību un lēmumu pieņemšanas uzskatāmību, kādā veidā katrs projekts ir ticis izvēlēts un iekļauts sarakstā, un FC gadījumā mēs gribētu, lai šī procedūra būtu pilnīga caurskatāma. Riska pārvaldība arī ļoti svarīga lieta. Mēs visi zinām, ka FC nodrošinātu garantijas, izmantojot investīciju banku un investīciju fondu. Tāpat laikā jāizvairās no tā, ka privāto investīciju risks vienkārši tiek pārbīdīts uz Eiropas institūcijām un nodokļu maksātājiem. Mums ir jānodrošina, lai Tikai patiesi ilgspējīgi projekti ar eh, augstāku risku tiktu izvēlēti un īstenoti FC ietvaros. Tāpēc ir jāievieš eh, ilgspējības eh, kritērijas projektu atlasē. Bez tā mēs nevarēsim pārbaudīt, vai projekti ir ilgspējīgi vai nē. Tāpat jānodrošina arī saskaņotība un kaut kādas kompromiss starp investīcijām, un tieši tāpēc šāda kritērija izvērtēšana ir būtiska. Par strateģiskiem investīciju projektiem enerģētikas jomā, par viediem tīkliem un uzlabāšanas kapacitāti uzskatu, ka visas energoinvestīcijas ir jāvērš uz principu, ka vajag taupīt un jādod priekšroku projektiem, kas uzlabo energoefektivitāti, izmanto atjaunīgos energoavotus projektu uzraudzība. Jāuzrauga, kā tie ietekmēs uh, ekosistēmas pakalpojums un bioloģisko daudzveidību. Bieži vien tas ir, uh, mēs to atstājam ārpus savām diskusijām, bet, uh, kā redzam, Eiropas bioloģiskās daudzveidības stratēģija neatbilst šiem mērķiem, tāpēc, kā es teicu, ir vajadzētu paturēt arī šo skatu uz bioloģisko daudzveidību. Un mans pēdējais komentārs grib ierosināt. Piektā panta sarakstā iekļaut arī ilgspējīgas ūdens pārvaldības attīstības projektus. Ilgspējīga ūdens pārvaldība ir izšķiroši svarīga Eiropas nākotnei un ilgspējīgai Eiropai, tāpēc gribētu, lai šie ūdens pārvaldības projekti arī tiktu iekļaut sarakstā. Protams, ceru, ka būs laba, veiksmīga tālāk sadarbība ar eh, referenti un citiem ēnu referentiem par šo dosiem. Un tagad mm, FDD grupa. Eleonora Evi nākošā. Grazie anche alla collega Dalli per. Eh, Paldies eh, priekšstādātāji. Paldies par šo priekšlikumu viens tāds eh, sākuma apsvērums, un tas ir mm, investīciju nepietiekamība. Un tā ir rezultāts eh, taupības programmām, budžeta samazināšanai, ko dalība valsts ir veikušas pēdējos gados, un tas eh, pilnīgi skaidri samazinājis pieprasījumu, tātad šo neskaidrību dēļ. Mums ir jāatvirzās, jāatsakās no tautības politikas un mm, jāpiesaista investīcijas. Junker plāns mēģina radīt šādus veicinošus nosacījumus, lai veicinātu ekonomisko darbību un nodrošinātu atbilstošu ekonomisko un sociālo atbalstu. Un ir diezgan pārsteidzoši ņemot vērā to, ka mēs runājam par atdalīšanu Gadiem ilgi komisija, un ne tikai komisija, ir eh, centusies eh, risināt krīzi ar eh, mm, pārstrādes ekonomikas palīdzību un zaļu ekonomiku, tad, nu, reāli ir pienācis laiks rīkoties. Mm, zaļās ekonomikas projekti ir varbūt nu, būtiskākie ekonomiskā izteiksmē, tie tiek pakļaut lielam spiedienam. Uh, Mēs uzskatām, ka inovācijas, inovatīvi projekti, tiem vajadzētu saņemt prioritāro eh, finansējumu, jo tie dod eh, labumu vīdes un darba vietu nodrošināšanas ziņā, tālāk infrastruktūras eh, projekti. Tiem vajadzētu piešķirt prioritāti tieši tādiem projektiem, kas uh, dod ietekmi lielā teritorijā, reģionālā mērogā, runājot par uh, klimatiskajām izmaiņām un šāda veida liela infrastruktūra būs paredzēta reģioniem un uh, nodrošinās teritoriālo kohēziju. Tās vienkārši nav kaut kādas investīcijas kaut kādā infrastruktūrā. Es domāju, ka mums vajadzētu nevajadzētu koncentrēties uz tādiem projektiem, kas palielinās CO2 izmešus. Tālāk runājot par pārvaldības instrumentiem. Jautājums par tehnisko atbalstu, tehniskā atbalsta komitejām. Uzskatu, ka investīcija bankas struktūras ar to var tikt galā un nav nepieciešams veidot veselu eh, pārvaldības eh, līmeni šim nolūkam. Un visbeidzot, runāju par projektu atlasu un to finansējumu un rezultātu novērtējumu. Caurskatāmība atkal šeit ir atslēgas vārds un mums jānodrošina pārskats kontroli no pilsoņu puses kolektīvu asociāciju mm, veidā. Asociācijas ir pieminētas tekstā, tātad tās būs tās, kas reāli gūs kādu labumu no finansējuma. Slieksnis šeit, manuprāt, ir pārāk augsts, jo mēs uzskatām, ka MVU ir tā vieta, kur notiek inovācijas un tiek radīts darbvietas, un mēs iesniegsim attiecīgi grozījumu, lai pazeminātu šo slieksni. Jo, kā es teicu, šim līdzekļiem ir jānonāk līdz uh, maziem vidējiem uzņēmumiem. Un pēc pašas Eiropas Savienības definīcijas tad tur vajadzētu nevis uh, 1000 slieksni, bet 250, kas ir liela atšķirība. Paldies! Alde grupas ēnu referentu aizstāja Pēter Kunze. Sorry, I didn't let you know beforehand. Um, yes, I, uh, Paldies. Es atvainojos savu kolēģu vārdā, bet uh, mēs ļoti atbalstam referents veikto darbu un tikai pāris komentāru. Alde grupa dotu priekšroku ja mēs apsvērtu arī alternatīvos fondus, piemēram, eh, kaut kādu uh, iepriekšējā gada pārpalikumu, pār, pārpalikšos līdzekļus. Mums vajadzētu izvērtēt alternatīvas, varbūt mēs varētu izmantot arī šādus līdzekļus, un tad mums nevajadzētu eh, meklēt līdzekļus līdzīgi kā apvāršņa finansējumā vai uh, Connecting Europe Facility finansējumā, jo īpaši apvāršanas 2020, par ko mēs tik ļoti cīnījāmies iepriekšējā mandāta laikā, tā ir Eiropas Savienības iespēja nodrošināt to, ka Eiropa paliek līdere zinātnes jomā pasaulē. Mēs, protams, atbalstam Junkera kunga plāna mērķi izveidot šos fondus, lai izveidot jaunas darba vietas, lai veicinātu attī, attīstību, bet kamēr nav skaidri zināmas, kādos projektos tiks ieguldīts, mums ir jānodrošina jau kāda nauda, kas tiek ņemta no afāršas 2020 finansējuma, kas joprojām paliek zinātnes jomā un ka. Uh, ka projekti ir ilgspējīgi un arī um, ņem vērā vides apsvērums. Tāpat arī ir svarīgi, lai finansējums būtu pieejams maziem un vidējiem uzņēmumiem un lai procedūra būtu vienkārša un ātra. Nekas nebūtu sliktāks, kā um, ja finansējums pazustu komisijas finansējuma projektos, mēs visi zinām. Um, Eh, par šīm pieredzēm. Un visbeidzot, visam šim procesam ir jābūt pienācīgiem eh, atskaitīšanas atskait, atbildības mehānismiem. Mēs nevēlamies, lai um, tātad netiktu nodrošināts nepieciešamais atbildības līmenis. Paldies par iespēju jums stāties. Paldies. Paldies, Pērnērs kundze. Un tagad uzklausīsim uh, citu deputātu komentārus. Pirmais Balas kungs, lūdzu. Euh, euh, Paldies euh, priekšsēdētāji, esmu sekojis referents dalīkums darbam un īpaši tam vispārējam līdzsvaram, kāds ir uh, ieturēts tekstā. Gribētu atbildēt uz ēnu uh, referenta no tautas partijas un ECR arī par uh, šīm šaubām par ierosināto sastāvu, ko esam ierosinājuši. Tātad šī doma palielināt šo ekspertu skaitu. Kāpēc eh, cilvēkus, teiksim, kas ir speciālisti sociālā un eh, vidas jomā, kāpēc eh, ļaut viņiem izteikt savu viedokli par šiem projektiem, tātad viedokli, kas atšķiras no šī ekonomiskā satījuma. Kāpēc finansētāji paši jau, finansētāji paši kā tāda ir, zinām, kaut kāda birokrātija, birokrātijas uh, līmenis, un nevajadzētu stigmatizēt šos sociālos vai vidas speciālistus, sakot, ka viņi ir birokrāti un ka citi nav birokrāti. Tā gluži nav. Šķiet, ka šodien ir jārīkojas savādāk investīciju jomā. Un mēs redzam, ka tieši šis finansiālais leņķis eh, investīcijām pilnībā aiziet garām mērķim, jo nav bijušas pietiekam detalizētas zināšanas par konkrēto teritoriju vai arī uh, teiksim, varbūt viņiem nav attiecīgas eh, izglītības bijušas un nav ņemta vērā vidas jautājuma tādā, nu, negatīvā jautājumā, jo projekts arī ir izvērtējums, varbūt, ka viņš arī pozitīvā ziņā var dot kaut kādu ieguldījumu vidas eh, ziņā, un tieši tāpēc gribētu aicināt pārdomāt vēlreiz šo jautājumu, lai mēs nepieļautu pagātnes kļūdas, vienkārši domājot, ka uh, investīciju jautājumi uh, šodien ir tikai ekonomisks un finanšu jautājums pilnībā piekrītu eh, tāpat laikā, ka ir eh, jāaizstāv, jāpasargā apās 2020 eh, šīs stabilās programmas, un es nedomāju, ka dalīkundze šobrīd aicina ņemt no šiem fondiem, lai noteiktu garantijas EFSI ietvaros. Tas man pārsteigts, ja viņa tā būtu noskaņota. Un te es domāju, ka parlamentā vajadzētu paust tādu vienotu attieksmu un uh, panākt šo punktu. Un visbeidzot, tas miesniedz grozījums uh, apsvērumu daļā mm, saistībā ar šo projektu. Es te runāju kopumā par visu šo uh, FC projektu, jo nevajadzētu te izteikt pozitīvus vārdus par pozitīvu makroekonomisko politiku Eiropas Savienībā. Uh, jo, ja tā tas būtu bijis, tad mums nevajadzētu šobrīd veikt šo investīciju plānu. Paldies! Ah. Paldies! Nākamais runātājs. Nākamā runātāja ir Ejas Pieniks kundze. Paldies! Nīderlandē, kad mēs runājam par šo investīciju plānu, esam ļoti entuziastiski noskaņoti un cilvēki uzdod jautājumus, kā mēs varam pieteikties un kādu veidu projekts varam iesniegt un piedāvāt. Un paturpinot Kīskie kungu teikto, mums ir jāpaskaidro cilvēkiem. ka tas būs pieejams arī MVU līmenī, ne tikai, ka tas nebūs pieejams tikai lieliem uzņēmumiem. Mēs um, varam runāt arī par um, vecajiem ļau, ļaužiem un arī lauksaimniekiem MVU. Citiem vārdiem sakot, mēs varam runāt par mm, lauksaimnieku ģimenēm, kas var izveidot šādas asociācijas. Manuprāt, viņus arī vajadzētu iekļaut šajā aptvērumā. Enerģijas projekti. Bieži vien runājam par lielajiem projektiem, bet vajadzētu paredzēt iespējas arī mazajiem projektiem, piemēram, um, energoefektīvi uh, dzīvokļi vai mājokļi, un tad arī pat neliels finansējums varētu sniegt būtisku atbalstu. Un tad vienmēr jau pastāv šī problēma par projektu atlasi, par ko mums vajadzētu saglabāt mūsu uzmanības centrā. Paldies, un tagad vairs pārcaukungam. Elnök úr, köszönöm a szót. A raportőr a jelentése második... Ja, paldies. Referente eh, ziņojumā otrajā pusē ir pievienojusi arī savus grozījumus. Lielākā daļa saistīta ar pašiem EFSI. Es domāju, viņi pārāk daudz sagaida no šī fonda. Esmu skeptiskāk noskaņots, un man ir arī savu jautājumi. Pirmkārt par pašu summu. Eiropas Savienība runā reāli par 21 miljārdu eiro. Un pēc tam 15 kārtīgu līdzekļu palielināšanu. Tas liecina par to, ka mēs gaidām absolūts brīnums no šī FC. Gan arī kā Bībelē. Arī tur Jēzus ņēma maizi un četrkāršoju. Kā lai mēs panākam, ka privātais sektors būtu gatavs investēt līdzekļus? Tas, protams, ir atraktīvi privātajam sektoram, kā valstis sniedz garantijas par šiem projektiem, izmantojot publiskos līdzekļus Ungārijā mums ir bijusi ļoti negatīva pieredze ar tā saucējiem PPP projektiem. Ja es pareizi sapratu, arī zaļo ēnu referents runāja par to, ka pastāv liels risks. Nedrīkstam pieļaut, ka galu galā nodokļu maksātājs ir tas, kurš sedz visus šos riskus Un vēl noslēgumā pēdējā piezīme. Referente atzinumā raksta, ka starp strateģiskajiem mērķiem pirmais mērķis prim, eh, primāri tā tad ir darba vietu radīšana. Lielākā daļa darba vietu, aptuveni 75%, rada mazie vidēji uzņēmumi. Arī Eiropas komisija saka, ka MVU ir centrālajā vietā, bet kas mums šeit tekstā redzams? Tad, kad runa ir par EIB, būtu jāatbalsta MVU, tad šeit rakstīts, ka primāri finansējums ir eh, primāri finansējums, bet nākamajā teikumā, ka ir jāatbalsta arī tie uzņēmumi, kuri uh, nodarbina līdz 3000 strādājošo. Pēc Eiropas Savienības terminoloģijas MVU ir tādi uzņēmumi, kas nodarbina ne vairāk kā 250 strādājušo. Šeit ir pretruns, manuprāt. Paldies! Lielas paldies! Un tagad dosim vārdu komisijai, ja nav citu komentāru no komitejas locekļu puses. Komisiju pārstāv Marlēns Mācēns kundze no DG Ekofin. Aicināšu jūs reaģēt uz atzinumu un arī uz ēnu referentu nostājumu. Mācēns kundze, lūdzu. Liels paldies! Gribēju ātri norādīt, ka komisija atzinīgi vērtē NV iesaisti FC un paldies arī par to, ka tik ātri esat strādājuši pie šī koplēmuma faila. Tas, ka Eiropas parlaments arī piekrīt, ka šis dokuments ir svarīgs, to pierāda tas, parādu daudzo uh, komiteju. Tas, parāda, tas pierāda, to pierāda tas, ka tik daudzas komitejas ir iesaistījušās. Un, nu, protams, ir arī laika ierobežojumi, bet paldies par jūsu darbu. Vairāk no jums pieminēja budžetu. Uh, varu teikt, ka komisija ir ļoti nobežījusies par 18. un 19. pāntu svītrošanu, to ir ierosinājušas vairākas komitejas, ir ļoti strikti noteikumi par Eiropas Savienības budžetu. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs tagad neatgrieztos pie tādām ikgadējām diskusijām, ir jābūt uh, finansējuma paredzamībā, lai mēs varētu piesaistīt privātos investorus un lai mēs uh, būtu labs uh, pamats mūsu piedāvājumiem ieguldījums no CEF un apvēršana 2020 puses nav zaudēti līdzekļi. Šie līdzekļi tiks ieguldīti inovācijās un, un tad, e, ilgtermiņa pieeja šajā priekšlikumā ļoti labi sadaras arī ar apvēršanu 2020 ilgtermiņa stratēģiju. Komisija atbalstīs izpēti un infrastruktūra attīstību un Tātad papildus finansējumu piesaistīšana no CEF un apvārša 2020 tikai stiprinās šo darbu. Papildināmība, ko arī vairāk no jums pieminēja, ir komisijas priekšlikuma pamatā. Projekti, kurus var finansēt gan no privātiem līdzekļiem, gan valsts līdzekļiem, tie tos nevarēs tie nevarēs piekļūt FC atbalstam. Tāpat arī ir jānodrošina visu atbilstošo kritēriju izpildi. Investīcija komiteja ir šī priekšlikuma pamatā. Mēs vēlamies, lai finansējums tiktu izmantots visefektīvākā iespējamā veidā, un tieši tādēļ arī Eh, investīciju komiteja jābūt neatkarīgai. Mums ir jāpiesaista arī privātie investori, tādēļ šis fonds ir jādepolitizē, un tādēļ arī parlaments ne, parlaments, ne komisija nedrīkst būt tieši saistīti ar investīciju komiteju. Investīciju komitejas sastāvēs no neatkarīgiem ekspertiem, kuri eh, darbosies uz vadlīniju pamata. Un te gribētu īsi izteikties arī par investīciju vadlīnijām, par ko arī jūs esat izteikuši komentārus savā priekšlikumā. Jā, šīs vadlīnijas ir, ir svarīgi, lai tās būtu vienkārši izmantojamas un elastīgas. Vadlīnijām jābūt vienkārši izmantojamam, lai projektu varētu saņemt uh, atbalstu. Komisija neatbalsta sektorāls vai geogrāfiskus piešķīrums, mums ir jāgarantē elastīgums Notiks arī regulāra ziņošana jums. Tiks iesniegti gadējā ziņojumi arī vidējā termiņa pārskats un tam līdzīgi. Tas arī nodrošinās to, ka jūs varēsiet turpināt uzraudzīt noteikto kritēriju piemērošanu praksē. Ja runājam par ietekmes uh, izvērtējumu, gribēju ātri piebilst, ka daži no projektiem, uz ko koncentrēsies Eiropas Strateģiskā investīcija fonda, daudz no tiem tiešām būs ļoti mazi projekti. Nu, to vajadzētu paturēt prātā, jā, sagatavojot izvērtēšanas prasības. Ja mēs runājam par ļoti maziem projektiem, varbūt pārāk detalizēts izvērtēšanas prasības, prasības nebūs samērīgas. Un nobeigumā var teikt, ka mēs ļoti uh, rūpīgi sakojam jūsu darbam, arī cita komitejas darbam, un būsim priecīgi redzēt jūsu uh, atzinuma galīgo versiju un, protams, arī Eiropas parlamenta galīgo atzinumu. Esam priecīgi par tālāku sadarbību ar jums. Paldies! Paldies Mācens kundzei! Un tagad došu vārdu referentē, lai noslēgtu diskusiju. Paldies priekšsēdētāji! Noslēguma komentāru no manas puses. Pirmkārt, gribētu teikt paldies ēnu referentiem un visiem maniem kolēģiem, jo ir, man radz iespējas, ka kopumā mēs piekrītam uh, galvenajiem un svarīgākajiem punktiem, kas ir būtiski NV komiteja, bet ir pāris jautājumi, ko gribētu precizēt. Jautājums par sliekšņu iekļaušanu uzņēmumiem, kuriem vajadzētu būt zemākiem nekā esam ierosinās, kas nekā ierosinās, tam mēs piekrītam. Un šis ir jautājums, ko strādā arī ekon komiteja. Un, un tas ir iekļauts arī ekon komitejas atzinumā. Uh, Jautājums par pozitīvajiem kritērijiem. Mans jautājums ir šāds, ja NV neuzliks, ne, neizdarīs spiedienu, lai tiktu īstenot ilgspējīgi un vidē draudzīgi projekti, kurš tad to darīs? Mēs esam tā komiteja, kura atbalsta šāda veida iniciatīvas, un es uzskatu, ka uh, vide un ekonomika var iet roku rokā, un es tiešām nedomāju, ka ja mēs koncentrēsimies uz to, ka mums būs vairāk tas, ka koncentrēsimies vairāk uz vidas projektiem, es nedomāju, ka tas atbaidīs investorus. Es uzskatu, ka mums jāturpina veicināt zaļā ekonomika un jāturpina veicināt šī ideja, ka ekonomika un vide var doties priekšā, doties priekš roku rokām. Vēl kāds komentārs, kas izskanēja šodien, tika norādīts, ka referente atbalsta to, ka 2,7 miljardi eiro tiktu izņemta no apvāršana 2020 un CEF finansējuma. Tā tas nav, pilnīgi noteikti, ļaujiet paskaidrot sīkāk. Ja runājam par finansējumu, kas nāk no CEF un apvāršana 2020 finansējumu, par to runāja arī ITRE komitejā. Un tik, tajā, šajā komitejā tika norādīts, ka Tātad uh, tas viss notiek atbilstoši procedūrai un kā budžetārā uh, mm, iestāde veiks nepieciešamos finanšu ieguldījumus, nenozīmē, ka tiešā veidā tiks pārņemti šie līdzekļi no CEF un apāša 2020. Tas, ko gribu panākt ar šodienas atzinumu, ir, lai mēs izveidot kopīgu Eiropas parlamenta fronti un lai nodrošinātu strateģiskā investīcija fonda veiksmīgu īstenošanu. Mums uh, ir jāpalūkojās tālāk nekā tikai institīvas un projekti, kas ir finansēti līdz šodienai. Viss, kas ir ticis līdz uh, uh, šim brīdim, diemžēl novecina situāciju, kurā mēs esam. Uh, un jādara kas vairāk. Un ja mums būs viena kopīga uh, komiteja, kas izvērtēs padarīt, es domāju, ka tas uh, ļautu mums nonākt pie labāka risinājuma. Citādāk visi mūsu pūliņi būs veltīgi. Gribu pateikt, pateikt paldies ēnu referentiem par uh, sadarbību, jo beigās mans mērķis, protams, ir sagatavo atzinumu, kurš būs spēcīgs un kurš skaidri arī izskaidros, kāda ir mūsu nostāja attiecībā uz uh, šo fondu. Paldies! Paldies par šo ļoti svarīgo paziņojumu un tagad par dokumenta laika grafiku. Tas ir diezgan e, strikts. Mums ir termiņš grozījuma iesniegšanai 23. marts 6. vakarā nākamnedēļ. Balsojums NV komitejā paredzēts 14. aprīlī. Iespējams, tas būs pirmais punkts sanāksmes darba kārtībā aptuveni tātad 9 no rīta. Balsojumi ekonu un budžeta komitejās notiks 20. aprīlī. Un balsojums plenārsesijā precīzi datums vēl tiks apstiprināts. Līdz ar to esam nonākuši līdz šodienas darba kārtības beigām. Gribētu jums atgādināt, ka nākamās komitejas sanāksmes ir paredzētas 28. martā Briselē un 30. 31. martā arī Briselē. Paldies visiem par dalību sanāksmē, paldies par sadarbību, lai jums jauka diena!